Nehmen Sie den Hammer. Also meine sehr geehrten Damen und Herren, ich hoffe. Cienītās dāmas, godātie kungi, es ceru, ka jūs esat ļoti labi atpūtušies un tagad uh, spēlušies spēkus atkal es tā uh, Eiropas parlamentā. Šodien mēs balsosim par budžetu un arī diskusijas par gaisa satiksmi mums ir tik daudz interesantu ka būs arī uzklausīšanas telpa blakus, ja visi nevarēs atrast vietu šeit ar mikrofonu, un tā tas varētu darboties. Sākumā par darba kārtību. Darba kārtības projekts ir, vai kādam ir iebildumi? Nē, tā tas nav. Tad pēdējās sēdes protokols. Jūs esat visi saņēmuši šo rakstisko protokolu. Ja nav iebilžu, tad pieņemam to. Vai kāds iebilst? Nē, liekas, ka neviens neiebilst. Tā tad protokols pieņemts. Koordinātoru lēmumu 22. septembrī bija sēde. Rezultāti ir izsūtīti, un ja jums ir kādas iebildes, tad šodien līdz pulksnes 15. jums tie ir jāpiesaka. Visām citādi arī koordinātoru sēdes protokols tiks uzskatīts par pieņemtu. Tad pirmais balsojums, balsojums par budžetu, balsojums par Roberta Zīleskunga ziņojumu. Un tad mums sākumā jānoskaidro, vai visiem ir balsošanas kartiņa, tādēļ izmēģinājuma balsojums lūdzu. Tātad balsojam, sākam balsot.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 Vai vēl kāda uh, balsošanas ierīce nestrādā? Vēlreiz testēsim, vēlreiz izmēģināsim. Nein. Also es gab keine Probleme. Gibt es jetzt? Vai ir vēl kādas problēmas? Vai ir uh, viss kārtībā? Nē, liekas, ka nē. Nu tad uh, izņemiet vēlreiz kartiņu un tad vēlreiz izmēģiniet. Tagad darbojas, jā, ļoti labi. Jums arī lūdzu, kolēģi. Hm? hm? Wer, wer organisiert denn das? Das müssten eigentlich die Ministerien machen. Äh, bei ihm ist es nicht so? Da auch nicht. Hm. Ansonsten, wir brauchen ja, fangen Sie jetzt mal an. Dann Sonst, also wenn es dann. Nu, tātad, ja šīs iekārtas nestrādā, tad balsojiet, paceļot roku un tad mēģināsim labot situāciju. Tātad labi. Mēs sākam. Pirmais balsojums, tas ir grozījums 66, 24. Kas par? Pret. Kas atturas? Man liekas, ka tas bija vairākums pieņemts. Nākošais 66, 23 ir atsaukts. Jā, es redzu, ka šeit ir atsaukts. 66, 25 par. Pret. Kas atturas. Noraidīts. 6629, kas par. Pret. Atturas. Pārbaudīsim. Sākam balsot. Kam nav balsošanas kartiņas, lūdzu? Arī jums, kolēģi, eh, strādā iekārt? Nē, nestrādā, nestrādā viss. Nu, tad liekas, ka tomēr visiem viss strādā. Tātad, kas par? Nē, eh, saka priekšstādātājs, sākam balsot. Jetzt hat die SND ein zu viel. SND hat... SND hat... Sociāldemokrātiem balso viens kolēģis pa daudz. Tagad viss skaits ir pareizs. Nu, tā tad labi. Beidzam balsot. 34 par. Tātad pieņemts. Nākošais ir 6649. Kas par? Pret. Atturas. Pieņemts. 66. Saka, priekšstādātājs atkrīt, tātad 66,50 ir tas, par ko tagad balsosim. Un 0,5 un 31, kas par? Pret. Atturas. Pieņemts. Nākošais 66,27 mutiskais grozījums. Vai ir uh, iebildes pret šo mutisko grozījumu? Nē, tā tas nav. Tad kas par? Pret? Atturas? Man liekas, ka tas ir jāpārbauda. Sākam balsot. Beidzam balsot. 24 par 22 pret. Neviens nav atturējies, tātad pieņemts. 6651, kas par? Pret. Atturas. Pieņemts. Nākošais atkrīt. 6632 un 6667. Nē, eh, labo kolēģi, eh, priekšstādātais 6652, kas par? Pret. Atturas. Pārbaudīsim. Labi, pārbaudīsim. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Jā, bija nepieciešams pārbaudīt. Daži atkrīt. 6653. Starp sauciens no zāles. Nedzirdam. Tātad. Es nesaprotu, kas tad īsti notiek ar to 6623 un to otru, kāpēc mēs par tiem nebalsojām. Mēs balsojam par 6611. 51. Kurš bija vienāds ar 6623 un 6672. Mm. Ja. Weil 51 angenommen. Jo 51. pieņēmām. 66, 51 pieņēmām un tādēļ 66, 06 atkrita. Komentāri bez mikrofona, diemžēl nedzirdam. Nu, mēģināšu vēlreiz paskaidrot. Dokumentā teikts, ka 6604 atkrīt, bet 6632 tiem būtu jābūt Uh, savietojumi ar 6650, un tāpēc automātiski tos nevar atmest, jo uh, balsošanas sarakstā ir teikts uh, compatible. Jo tie visi sadar kopā, un 6651 ir pieņemts, tātad viss ir pareizi. Tātad mēs turpināsim 6652. Nē, hier 6652. Also das, das war, das war, das war das haben wir. Okay. 6653. Par to tagad balsosim, kas par. Pret. Atturas. Pieņemts. 6608. Nē, tas atkrīt. Mutiskais grozījums 6628 vai ir kādas iebildes pret mutisko grozījumu? Nē. Tad balsosim, kas par, pret, kas atturas, pieņemts. 6, 6, 5, 4, par, pret, atturas, pieņemts. 6, 6, 5, 5 par, pret, atturas, pieņemts. 6, 6, 11, 1, 1, kas par, pret, atturas, pieņemts. 6, 6, 1, 2 par, pret pret, atturas. Man liekas, ka tas gan ir jāpārbauda. Sākam balsot. Tautas partijā divi eh, deputāti balso pa daudz. Nu, mēs jau tā kā esam pie tā pieraduši, likās, ka viss būs mainījies, bet nē. Tagad atkal skaits ir pareizs, sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 6665, kas par pret atturas pieņemts. 6613 atkrīt. 6638 Ā, nē, tas arī atkrīt. Nu, labi, tad 6602. Kas pār? Pret. Atturas. Pieņemts. 6657. Kas pār? Pret. Atturas. Pieņemts. 6658. Kas pār? pret, atturas, pieņemts. 6659, paldies. Kas par? Pret, atturas, pieņemts. 6617, kas par? Pret, atturas. Pārbaudīsim, man liekas, ka pieņemts, bet pārbaudīsim. Sākam balsot. Daudz partijai viens pa daudz. Tagad atkal skaits ir pareizs. Nu, vienmēr jau jūs varat mēģināt, protams. Beidzam balsot. Pieņemts. 6, 6, 3, 4, kas par? Ne, 4, 3 pret. Atturas. Pieņemts. 6601 par pret, atturas, pieņemts. 6618 par, pret, kas atturas, noraidīts. 6626, kas par, pret, atturas, pieņemts.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 6663, kas par pret atturas pieņemts. 6664, kas par pret atturas pieņemts. 6603, kas par pret atturas pieņemts. Un 6678, kas par pret atturas pieņemts atturas Pieņemts. Tad grozījumi uh, atzinumu projektam grozījums numur viens par pret atturas pieņemts. Grozījums divi par pret atturas pieņemts. Kompromis numur viens par kas par pret atturas pieņemts. Grozījums numur 5 par pret atturas pieņemts. Grozījums 6 par pret atturas pieņemts Pārbaudīsim. Sākam balsot. Balsojumu beidzam. Noraidīts. Grozījums numur 7, kas par? Pret. Atturas. Pieņemts. Grozījums numur 8 par? pret atturas pieņemts. 9 par pret atturas pieņemts. 10 par pret atturas. Pārbaudīsim. Sākam balsot. Tautas partijā atkal viens balso pa daudz. Aizvien. Aizvien. Aizvien. Labi. Tagad uh, skaits ir atbilstošs. Beidzam balsot pieņemts. Grozījums numur 12 par. Ne, viss ir pareizi. 12. kas par? Pret. Atturas. Pārbaudīsim. 12. sākam balsot. Beidzam balsot. Nē, pagaidiet, pagaidiet, pagaidiet. Vēlreiz. Tautas partija atkal viens pa daudz. Sākam balsot. Jūs aizvien un aizvien mēģināt. Tā tad balsojam par 12. grozījumu. Beidzam balsot. Noraidīts. 13. grozījums, kas par pret atturas pieņemts. 14 par pret atturas pieņemts. Kompromiss numur 2 par pret atturas pieņemts. 16. kas par pret atturas pieņemts. 19, kas par, pret, atturas, pieņemts. 20 par, pret, atturas, pieņemts. 23 mutiskais grozījums, vai kāds iebilst pret mutisko grozījumu? Nē. Kas par? Pret, atturas pieņemts. 24, kas par, pret, atturas, pieņemts. 25, par, pret, atturas, pieņemts. 26, par, pret, atturas, pieņemts. Noslēdzošais balsojums elektroniski. Sākam balsot. Tautas partijai atkal viens pa daudz. Tagad skaits ir atbilstošs. Beidzam balsot. Ar plašu vairākumu pieņemts 41 balss par, 4 pret, 3 atturējušies. Sirsnīgs paldies referentam Robertam Zīleskungam. Mhm. Jetzt kommen wir zur nächsten. Tagad mēs pārējām pie nākamā darba kārtības punkta. Tur būs viedokļa apmaiņa ar uh, aviācijas drošības ekspertiem. Es uh, kā pirmo sveicu Franku Brenneru. Viņš ir Eurocontrol eh, direktors Salvatore Šakitāno. Vai pareizi izrunāju Šakitāno? Viņš ir eh, izpildu sekretārs eh, Eiropas civilās aviācijas konferencē Giancarlo Bono no IATA. Viņš ir uh, Eh, Eiropas starptautiskās asociācijas eh, gaisa transporta asociācijas direktors un Patriks Kī, viņš ir izpildirektors Eiropas eh, aviācijas drošības aģentūrē. Es ļoti priecājos, ka esat ieradušies un ka jūs piedalīsieties debatēs un norādīšu uz to, tā kā mums nav pietiekam daudz vietas, blakus mums ir arī īpaša zāle ar video pārraidi un, protams, arī ar tūkojumu iespējām labprāt uzsāktu un pirmiem došu vārdu Frankam Brenneram. Lūdzu. Uh, voorzitter, goedemorgen. Labrīt, priekšsēdētāji. Labrīt, priekšsēdētāji. Ah. Jā, es labprāt eh, uzzinātu. Kā tas notiks? Kā mēs uh, rīkosim šajā darba kādreiz punktā? Kādēļ šo jautājumu uzdodu? Bieži vien mēs uh, konstatējam, ka tiek lasīti gari priekšlasījumi ar uh, daudzām tabulām un stundām ilgi tiek skaidrots, ko eksperti dara un tam līdzīgi. Tādēļ labprāt es uzzinātu, cik ilgs laiks ir paredzēts četrām organizācijām, kuras jūs tikko kā nosaucāt. Tātad ir runa par uh, aviācijas drošību, bet mēs visi zinām, ka esam sarīkojuši šo sanāksmi Malēzijā EVS uh, avārijas dēļ. Cik lielu laiku jūs esat, cik daudz laika esat paredzējuši ekspertiem? Un es labprāt gribētu viedokļu apmaiņu ar kolēģiem. Paldies! Varu jūs nomierināt. Esam plānojuši tā, ka esam uzaicinājuši četrus runātājus. Uh, Nu, protams, ka katrs nerunās stundu, jo tad jau vajadzēja plānot eh, četras stundas, bet uh, mums ir trīs stundas, un katrs runās septiņas minūtes. Un, kad visi četri būs eh, runājuši, tad mēs uh, uzsāksim debates ar koordinatoriem, un pēc tam būs otrā jautājuma kārta, kurā varēs piedalīties visi. Jā, es priecājos, ka tas ir noskaidrots, tagad mēs visi, visi zinām, un došu vārdu Frankam Brenam kā pirmajam. Paldies priekšsēdētāji, cienījamie transporta komitejas locekļi Eiropas parlamentā, dāmas un kungi. Man ir liels gods būt šodien šeit un dot savu ieguldījumu šajās svarīgajās debatēs. Eirokontrola ir Eiropas organizācija, kas nodrošina gaisa navigācijas drošību, un mēs ar prieku atbalstīsim jūs šajā publiskajā debatē. Es esmu tīkla pārvaldnieks, tā ir funkcija, ko veic Eirokontroli, un Džosutāna arī e, dara to pašu, es vēlētos ar viņu jūs iepazīstināt. Man ir daži slaidi, ko esmu sagatavojis. Tas iepazīstinās jūs ar gaisa satiksmes kontroli Eiropā. Tā ir starptautiska starpvaldība organizācija, kas ir apvienota civila uh, un militāra organizācija, kurā ir 40 dalība valstis. E, tā tad mēs esam plašāka organizācija un ietveram valstis, kas e, nav ES dalība valstis, piemēram, mūsu e, dalībniece ir Ukraina, tāpēc mēs sevi saucam par pan-Eiropas organizāciju. Uh, Šodien mēs aplūkojam mūsu lomu, kāda ir tīkla pārvaldnieka loma. Tā ir aprakstīta uh, regulā 551-2004, kur mums ir jānodrošina droša gaisa satikums pārvaldība. Un tad ir otra regula 677-2011. gada, kur tīkla pārvaldnieks ir atbildīgs par konsolidētu un koordinētu pieeju visai plānošanai un operatīvajām darbībām tīklā. Tīkls atbalsta dažādas operatī, dažādas operatīvos dalībniekus, lai e, varētu pildīt pienākumus, kas tiem ir uzticēti, kā arī atbalsta e, dažādas organizācijas, kurām ir jāpēta negadījumi. Un šeit ir dažādi citāti no regulas. Un uh, Mums ir jāveido eh, saistība, mm, jānodrošina saka, eh, tātad transports visā Eiropā, tīkla pārvaldnieki ir iesaistīti arī Eiropas aviācijas krīzes koordinācijas vienībā struktūrā, kas ir izveidota pēc Eikjāla eh, Jokula izvirduma, lai izplatītu konsekventus un saulēcīgus datus un informāciju. Arī EASA un Eiropas komisija ir ieinteresētās puses, kas ir iesaistītas šajā darbā. Tā koordinē atbildi uz dažādām krīzēm, sākot ar vulkāniskiem pelniem un beidzot ar dažādiem citiem aspektiem. Esam redzējuši lielu atbalstu no Eiropas parlamenta, veidojot tīkla eh, pārvaldnieku struktūru. Esam saņēmuši atbalstu no EP, lai tālāk attīstītu attīstītu Single European uh, Sky pakotni, stiprinot tīkla pārvaldītāja uh, lomu. Vēlamies pateikties jums un uh, vēlos apliecināt, cik ļoti svarīgs ir jūsu atbalsts arī nākotnē. Es runāšu par uh, gaisa telpas struktūru, kā tā ir organizēta Eiropā. Lūk, šī ir karte, uh, kuru Mm, ir ļoti grūti uh, saprast, jo tur ir ārkārtīgi daudz dažādu līniju, un tās parāda tā saucamos uh, gaisa transporta maršruts Eiropā. Uh, tā ir struktūra, kas savieno dažādus maršrutus, kas tiek piedāvāts mūsu klientiem, kas izmanto šo te gaisa maršrutu struktūru. Tā ir sarežģīta struktūra, un tā eh, ļauj veidot dažādas alternatīvas, izvēloties maršrutu no punkta A uz punktu B. Šeit, piemēram, ir lidojuma plānošanas, teiksim, maršrutā Londona Stambula. Ir dažādas iespējas un gaisa telpas lietotājs var izmantot, kuras daļas tas vēlas izmantot, lai nonāktu savā galpunktā. Un tad tiek sastādīts lidojuma plāns saskaņā ar maršrutu un uh, tur ir iekļautas dažādas detaļas, piemēram, lidojuma numurs, uh, lidmašīnas tips, uh, gala mērķis, uh, mērķi, uh, tātad uh, maršruts un lidojuma augstums. Šis plāns ir jāiesniedz tīkla pārvaldniekam, tas tiek pārskatīts, lai nodrošinātu to, ka šīs lidojuma plāns atbilst uh, E, visiem ierobežojumiem vai kaut kādām slēgtām gaisa telpām, kas uz kādu brīdi ir spēkā. Un visi šie plāni ir e, tādi īslaicīgi, bet e, ir noteikts, ka dažs maršruts var izmantot tikai pārlidojumiem, kamēr e, citi tiek rezervēti ielidošanai un izlidošanai. E, daudz kas varbūt atkarīgs, piemēram, no tā, ka tehniski mm, nedarbojas kaut kādas iekārtas, aprīkojums, e, ir slēgti e, skrējceļi un tam līdzīgi. Un e, lūk, ir noteikti kritērija, kā tiek izvēlēti optimāli maršruti. Un tagad uh, EATA kolēģi e, var apliecināt, ka tiek ņemt vērā dažādi faktori izvēloties maršrutu. Pirmkārt, lidojumā pavadāmais e, laiks, cena e, par satiksmes regulēšanu gaisā, drošības aspekti, degvielas cenas un tā tālāk. Un plānošana notiek nevis divās dimensijās, bet trijās dimensijās. Uh, Un šeit jūs redzat trešo uh, dimensiju. Uh, reaktīvais lidaparāts uh, izvēlas savu uh, tātad lidošanas augstumu, parasti noteikti augstumā, tas ir apmēram 10 līdz 14 tūkstoši metru augstumā. Uh, Šāds lidojuma augstums nodrošina, ka lidaparāti ir atdalīti viens no otra un vertikālais attālums ir vismaz 300 metri starp šādiem lidaparātiem. Taču e, ne vienmēr e, viss optimālākais variants ir pieejams, jo kaut kādas e, daļas maršrutā var būt slēgtas, piemēram, pagaidu slēgšana kaut kādā teritorijā tādēļ, ka notiek militārās mācības. Un tādēļ mūsu pienākums ir izvērtēt, eh, vai attiecīgais eh, maršruts ir drošs vai nē, un tādējādi var noteikt, kuri maršruti ir atvērti un kādos augstumos. Mēs par to dzirdēsim vairāk no mūsu kolēģa. Uh, no uh, mana kolēģa Noeka, kurš runās eh, par šo te juridisko ietvaru. Atgriežoties pie trešās dimensijas, maršrutus var slēgt zemākos līmeņos, eh, bet tā pašā laikā augstākie līmeņi var palikt atvērti. Un šajā di diagramma parāda, ka, uh, piemēram, zaļajā daļā maršruti ir slēgti, bet uh, virs tās maršruti ir atvērti. Uh, lidostā, vai, eh, vai ja lidosta ir uz laiku slēgta, vai daļa gaisa telpas ir slēgtas, tad valsts ir atbildīga par uh, notam izdošanu. Tā tad uh, padarot šo informāciju pieejamu visiem gaisa telpas lietotājiem visām valstīm, un šie nautemi tiek izplatīti visā pasaulē, tos eh, savāc eh, apkopo 24 stundas diennaktī, un to veic Eirokontrol, eh, kas vada konkrēto datu bāzi, kas apkopo informāciju no visas pasaules, un tad šī informācija ir pieejama uh, reālā laikā gaisa telpas lietotājiem un tiek aktualizēta uh, pasakot eh, katram, kas ir atvērts vai slēgts eh, attiecīgajā maršrutā. Un uh, šie notēmi tiek uh, apkopot šeit, piemēram, ir piemērs lidos slēgšanai. Mēs pārbaudam šo informāciju saskaņā ar lidojumu plānu un eh, redzam, eh, vai lidaparāts gatavojas lidot caur slēgtu gaisa telpu vai slēgtu lidostu. Nu, un tad eh, viņus par to brīdinām. Lūk, tā sistēma darbojas. Šobrīd notiek diskusijas par to, ka IKO darba grupā, kurā pašlaik es arī piedalos, IKO pēta, kā šī ļoti drošā sistēma var vēl tikt padarīta vēl drošāka un uh, mēs varētu izstāt, un ir svarīgi, kā valstis eh, veicot savus riska izvērtējumus, varētu palīdzēt padarīt šo sistēmu drošāku. Un paldies par šo iespēju eh, sniegt jums šo informāciju un pārskatu par to, kā šī sistēma pašlaik darbojas. Herr Brenner, schönen Dank. Sirsnieki, paldies par eh, jūsu uzstāšanos. Un tagad mēs pārējam pie Salvators Šakitāno uzstāšanās. Viņš ir izpildu sekretārs eh, Eiropas eh, civilās aviācijas konferencē. Vārds jums. Thank you, thank you, Mr. Chair. Paldies priekšsēdētājiem, labrīt mm, transporta komitejas locekļiem. Es eh, nākšu klājā pavisam īsu prezentāciju jo eh, mans kolēģis šeit ir no Beļģijas, kurš eh, atbild par drošības jautājumiem un eh, var vairāk pastāstīt par problēmām, kas ir saistīts ar pārlidojumiem un tam līdzīgi. EKAK ir vecākā civilās aviācijas organizācija Eiropā, tā tika izveidot 55. gadā, 45 dalībvalsts tajā ir un tā atbalsta drošas un ilgspējīgas, eh, ilgspējīga gaisa transporta eh, eksistēšanu Eiropā. Brennerkungs jau pastāstīja, ka mums ir dažāda atbildība, tā ir sadalīta starp eh, Eh, IKO un EKAK un Starptautiskās civilās aviācijas konvencija vai tā saucamā Čikāgas konvencija eh, tā tad nosaka šos pienākumus katrai organizācijai, arī parakstīts 74. gadā. Galvenie pānti es tos nelasīšu, bet vienkārši uzsvēršu to, kāda ir galvenā uh, atbildību, ko nosaka Čikāgas konvencija. Divi panti, pirmais pants un devītais pants nosaka, kādas ir dalība valstu pilnvaras izmantojot vai tiesības izmantojot uh, gaisa telpu. Pirmais pants nosaka, katra eh, valsts ir eh, suverēni atbildīga par gaisa telpu virs savas teritorijas. Un devītais pants savukārt nosaka, ka dalība valsts var aizliegt vai ierobežot citu valstu lidaparātu pārlidojums pār noteiktām savas teritorijas daļām. Kā Brennerkungs jau sācīja, šis devītais pants dod tiesības dalību valstīm ierobežot pārlidojums noteiktās zonās, kurās notiek kaut kādas konkrētas aktivitātes, kas var uh, traucēt drošiem lidojumiem. Uh, Ir vēl kāds pants eh, bez šiem diviem pantiem, es nelasīšu šo pantu, bet tas ir 28. pants, kas uzliek par pienākumu, mm, kas uzliek dalībvalstī pienākums. Tātad ši, divi iepriekš minētie panti eh, runā par dalībvalstu tiesībām un eh, atbildību, bet savukārt šis runā par pienākumu. Uh, E, nodrošināt infrastruktūru, metroloģiskos pakalpojumus un citus pakalpojumus, kas atbilst noteiktiem e, starptautiskiem standartiem. E, šis ir pāns, kas nosaka dalību valstu pienākums nodrošināt pakalpojumus un informāciju par gaisa telpu savā teritorijā. Un gaisa satikums organiz, eh, gaisa telpas organizācija ir atbildīga par eh, gaisa telpas izmantošanu un visa informācija eh, Šis pienākums ir noteikts pantā par informāciju. Tas ir saistīts ar maršrutiem, ar e, izlidošanas un ielidošanas procedūrām un tā tālāk. Bet, kā Brennerkungs jau minēja, tad daži e, normatīvi ierobežojumi var tik pieņemti, pamatojoties uz e, e situāciju, kāda var izveidoties, un šī informācija par ierobežojumiem ir jāpaziņo tā saucamajos notamos. Un pamatojoties uz šo, šiem pirmajiem eh, Čikāgas konvencijas pantiem, ir skaidrs, ka IKO dalībvalsts ir atbildīgs par eh, drošu uh, transporta kustību savā gaisa telpā un tātad viņiem ir jānodrošina šie te aviācijas navigācijas pakalpojumi, un tās var drīkst ierobežot eh, gaisa satiksmi noteiktos eh, segmentos, lai nodrošinātu eh, drošu un nepārtrauktu kustību. Tā saucamie notami saskaņā ar 15. pāntu Čikāgas konvencijā. Tātad kāda veida Eh, notēm ir jāpublicē dalību valstīm. Eh, Tātad tas ir noteikti Čikāgas konvencijā, bet svarīgākais ir tas, kas ir atbildīgs par šādu notam izdošanu notams ir jāizdod valstī, kas ir atbildīga par attiecīgās gaisa telpas izmantošanu, tātad par savus gaisa telpas izmantošanu. Eh, un eh, dažās teritorijās, lūk, var būt ierobežot gaisa satiksmi tādēļ, ka notiek kaut kādas militāras mācības vai ir kādi citi aspekti, kas var traucēt drošai gaisa kustībai. Un šī te informācija eh, var tikt iekļauta notam, norādot, citu valstu operatoriem un saviem operatoriem to, ka eh, dažas teritorijas, dažas gaisa eh, telpas daļas var būt riskantas un ka būtu ieteicams izvairīties no uh, to uh, izmantošanas un pārlidojumiem. Un uh, MH17 notriekšana, piemēram, lūk, bija viens no šādiem gadījumiem, ka valsts pārvalda eh, savu eh, gaisa telpu, eh, bet arī cita valsts, balstoties uz tai pieejamo informāciju, var izdot notam par to, kā kādā blakus valstī ir problēmas ar drošību noteiktās gaisa telpās. Dalībvalstis, kas nav atbildīgas par uh, konkrētu uh, gaisa telpu, var uh, iesniegt informāciju par ierobežojumiem, pārlidojumiem noteiktās teritorijās, ja tā balstās, piemēram, uz izlūku informāciju. Protams, ka ir jāizvairās no situācijas, kad notams tiek izdots nosakot ierobežojums pār citas valsts teritoriju. Uh, ja nav skaidrs, kāds ir pamatojums šāda notam izdošanai. Un MH17 notriekšana, pēc notriekšanas IKAO sāka izpēti uh, drošības nodrošināšanai, un galvenais uzdevums ir, kā uh, īsti apkopot un kā dalīties informācijā. Uh, lai nodrošinātu drošus pārlidojumus un nodrošinātu um, pārlidojumus pāri dažādām konflikta zonām. Un šīs darba grupas uh, dalībnieki, arī Brennerkungs ir šajā darba grupā, un viņa acīm redzot uh, var, varēs jums atbildēt uh, vairāk un sīkāk par šīs darba grupas darbu. Bet lūk, šie tie pamatprincipi, kurus es jums izklāstīju. Uh, Uh, bet, protams, vēlāk atbildēsim uz jūsu jautājumiem. Jā. Lies paldies Šaketēno kungam par uh, uzstāšanos un tālāk Žans Karlo Bono no Startautiskās gaisa transporta asociācijas. Jā, tagad jums vārds. Men. Paldies, priekšsēdētāji, dāmas un kungi, labrīt! Cienījamie transporta komitejas locekļi, paldies, ka uzaicinājāt mūsu asociāciju prezentēt eh, mūsu perspektīvu eh, par procesu, kādu izmantojam, eh, plānojot lidojums pār noteiktu gaisa telpu. Tiem, kas nav pazīstama ar IATA, tā ir Startautiskā gaisa transporta asociācija, kas ir bāzēta Monreālā. Tā tika izveidota 45. gadā, un šodien mēs pārstāvam 140 aviolīnijas visā pasaulē, kas nosēdz 93% eh, no visas gaisa satiksmes pasaulē. Mums ir jāatbilst visiem spēkā esošajiem normatīviem aktiem un gaisa operatoru eh, certifikāts, kas ir pirmais un galvenais dokuments, mums ir jāsako eh, visiem spēkāsošiem tiesību aktiem. Kas attiec Eiropas Savienību šodien, tad es, protams, negatavojos uzskaitīt visas regulas, kas ir spēkā, tas ir eh, garš saraksts. Taču, ja mēs runājam par riska novērtējumu un drošības riska novērtējumu saskaņā ar kā pielikumu 19 no 14. gada oktobra, tad uh, avio kompānijām ir uh, saskaņā ar tiesību aktiem jāveic riski izvērtējums, un daudzas uh, avio kompānijas to jau ir izdarījušas, jo uh, tam ir jā, tas stāsts spēkā jau pēc mēneša. Mm, IKO standarti tiek ievērot visā pasaulē, bet eh, tie, protams, ir jāiestrādā dažādu valstu nacionālā likumdošanā. Eh, tirzniecības asociācija, mēs esam arī tirzniecības asociācija, bet mums ir ļoti eh, stingras prasības, lai avio kompānija varētu vispār iekļauties mūsu organizācijā. Vispirms mēs veicam drošības audits, kuros pārbaudam atbilstību noteiktiem standartiem un rekomendētāju praksē. Uh, Un eh, viena no tām ir eh, riska izvērtējums, eh, kāds pastāv drošībai, lidojuma drošībai. Un šāda sistēma ir visiem mūsu biedriem. Drošības riska izvērtējuma regulējums ir balstīts uz dalībvalstu likumdošanu, un katra atsevišķa dalībvalsts ir, tātad tai ir jāsako savai likumdošanai. Kā man kolēģi jau uzsvēra pirms manis, jebkurš lēmums eh, par uh, gaisa uh, telpas slēgšanu vai atvēršanu, tas ir jādara, tas ir jānodrošina, uh, nodrošinot drošu un saulēcīgu informāciju no dalībās puses, jo aviokompānijām nav iespēja izlemt uh, pašām, uh, vai uh, gaisa telpa ir atvērta vai slēgta. Uh, šāda informācija ir jānāk, šāda informācija jānāk no dalībvalstīm. Tātad, kā notiek reālā lidojuma plānošana? Visa plānošana pamatojas uz to informāciju, kāda ir mūsu rīcībā. E, procedūras apstiprina Nacionālās aviācijas e, iestādes attiecīgajā dalībvalstī, un tā balstās uz visu oficiālo informāciju, kāda ir pieejama, e, piemēram, EIP, vai e, tā saucamie nautemi, ko izdod e, dalība valstis, vai jebkura cita svarīga informācija, kas ir svarīga. Un tad mēs sagatavojam drošības riska izvērtējumu un izlēmjam, vai būtu pieņemami vai nepieņemami lidot pāri noteikta teritorija noteikta augstumā. Ja gaisa telpa ir slēgta, lēmums ir ļoti vienkārši, tad e, vienkārši pār šo gaisa telpu nedrīkst lidot un mēs tur nelidojam. Ja gaisa telpa ir atvērta, tad mēs lidojam. Uh, pāri šai teritorijai, ja riska izvērtējums mm, ir atbilstoši procedūrai, kur ir apstiprinājušas mūsu um, atbildīgās iestādes. Tātad ir četri elementi, kas tiek izvērtēti pirms lidojuma plāns tiek sastādīts. Un eh, kā lidmašīnas pilots, jūs to uzzināt ļoti ātri. Tātad, ja nav droši, mēs no, par noteiktu maršrutu nelidojam. Ja drošība mūs apmierina, tad mēs skatāmies uz uh, regularitāti. Mēs vēlamies ielidot laikā un mēs vēlamies, lai mūs paši ir paspējuši savienošiem reisiem. Pēc tam mēs, protams, skatāmies uz uh, ekonomiskiem rādītājiem, skatāmies, e, kāds būs degvielas patēriņš, emisijas. Uh, kur mēs visekonomiskāk varam veikt šo lidojumu. Tālāk mēs skatāmies arī uz pasažieru komfortu, jo, piemēram, varbūt laika apstākļi. Gaisa eh, telpa ir droša, bet varētu nebūt ļoti komfortabli, jo ir pārāk liela turbulence noteiktos segmentos. Nu, un tad tas eh, tiek ziņots avio kompānijām, bet es gribētu jums pateikt skaidri, ka galīgais lēkums, lēmums attiecībā uz lidojumiem uh, Eh, ir eh, lidojumu komandiera ziņā. Un pēc eh, Malaizijas lidmašīnas katastrofas JATA piedalās arī šajā IKO pieminētajā darba grupā. Tā ir jauna darba grupa, ir līdz šim bijušas divas sanāksmes, un rezultāts mēs gaidām tuvāko divu mēnešu laikā ir divas eh, labi, eh, divi labi definēti proj projekti, ko mēs jau esam identificējuši, pirmkārt izpētīt. Uh, pašreizējo NOTEM sistēmu, pašreizējo informācijas sistēmu, vai nav iespējams to izmantot labāk, lai uh, iekļaut tajā uh, jaunu kritisku informāciju un jaunas centralizētas sistēmas izveidi, lai labāk varētu izplatīt un dalīties šajā informācijā, jo riska izvērtējums ir tikai tik eh, labs, cik laba ir informācija, kura tiek sniegta uh, personai vai organizācijai, kas veic riska izvērtējumu. Protams, mēs dodam savu ieguldījumu, cik vien iespējams, kopā ar saviem partneriem, kas šeit ir ar mani šajā eh, telpā, ar mūsu tirdzniecības asociācijām, ar uh, civilās aviācijas pilotu asociāciju un drošības fondu. Tātad tas ir kolektīvs darbs un darbojoties kopā mums ir jānodrošina, ka mēs tiešām izveidojam jau tā ļoti drošo sistēmu mm, vēl drošāku. Paldies. Jā, es arī saku lielu paldies eh, par uzstāšanos un eh, paldies par to, ka ievērot arī laiku. Un tagad mēs pāriesim pie nākamā eh, runātāja Patriki. Viņš ir izpildirektors Eiropas aviācijas drošības aģentūra. Tagad jums vārds. Thank you, Mr. Chairman. Good morning. Paldies, labrīt, dāmas un kungi. Man ir tiešām liels gods nākt klajā šo prezentāciju un piedalīties šajās debatēs. Man ir daži slaidi kuros es tā īsi centīšos iepazīstināt jūs ar EASA, bet jūs jau labi zinat, kas ir EASA. Un e, pastāv noteiktas paralēlas aktivitātes drošības jomā, e, gan uh, gaisa uh, operāciju, gan pārlidojumu jomā. Uh, Jāsa ir neatkarīga un pieņem savu e, drošības lēmumus pilnīgi neatkarīgi no nozares vai dalībvalstīm vai ES institūcijām. Un vissvarīgākais punkts šajā slaidā ir tas fakts, ka EASA sistēma pamatā veido trīs pīlāri, kas ir Eiropas institūcijas, aģentūra un dalībvalstis. Tad, kad mēs aplūkojam EASA darbības jomu, mēs apskatām dažādas aviācijas jomas, un šajās atšķirīgajās jomās mums ir vai nu ekskluzīva kompetence, piemēram, par tehnisko, līdz tehnisko stāvokli, vai e, gaisa operācijas, e, licenšu izsniegšana, apkalpēm, e, aerodromi, ko mēs dalām ar dalību valstīm. Runājot par lidaparātiem, mēs eh, certificējam visus lidaparātus visas komponentes, eh, kas no kā sastāv lidaparāts Eiropai, un mums ir eh, atzīšanas mehānisms, eh, savstarpējas atzīšanas mehānisms ar ASV. Mēs certificējam arī Boeing lidaparātus, ņemot vērā kopējo darbu, ko mēs veicam ar Federālās aviācijas administrāciju, un savukārt viņi certificē Airbus lidmašīnas. Uh, ņemot vērā, uh, izvērtēt, ko mēs esam veikuši uh, Airbus drošībai. Vēlētos minēt arī faktu, ka šī ir ekskluzīva kompetence, un mēs esam vienīgie Eiropā, kas var uh, veikt lidaparāta certifikāciju. Lai izpildītu visas uh, dažādas operatīvās uh, vajadzības lidaparāta kalpošanas laikā, mēs apkopojam analītiskos datus un uh, izvērtējam šo informāciju un ārkārtas gadījumos ziņojumus par, uh, piemēram, nepieciešamību veikt uh, dažādus labojumus, vai arī, piemēram, izskatām uh, avārijas uh, gadījumus, kad lidmašīnas lidbarāt nokrīt un tā tālāk. Lūk, šī sistēma ir ļoti efektīva. Uh, daudz šīs lietas veica ražotāji, veica arī dalība valstis un operatori. Runājot par gaisa satiksmes pārvaldību, tad to veic EAS un dalībvalsts kopā. Tas nozīmē, ka mums nav šeit ekskluzīva kompetence, lai certificētu gaisa satiksmes uh, pakalpojumu sniedzējs, un saskaņā ar šo dalīto atbildību EAS eh, izplat drošības informāciju caur eh, Safety Information Bulletins, ko savu, un kas nav obligāti, kas, kam ir tikai ieteikuma raksturs. Ja pēdējās nedēļās un mēnešos esam izsnieguši vairākas eh, šādas paziņojumus par pārlidojumu drošību konflikt zonās. Uh, un esam tādus izsnieguši, protams, par Ukrainu, Izraēlu, Izraēlu Lībiju, Sīriju, Irāku un Afganistānu. Kas ir tiesa? Tiesa ir tas, ka gaismas satiksmes pārvaldībā es loma ir diezgan jauna, salīdzinājumā ar to, ko mēs līdz šim esam darījuši uh, lidaparātu certifikācijas jomā. Mums joprojām ir jāizveido uh, Mm, tādas stabilākas informācijas plūsmas te dalību valstīm par uh, gaisa pārvaldības drošību. Tas darbojas labi, taču mūsuprāt to var vēl uzlabot. Un uh, to pierāda tas, ka visiem uh, drošības informācijas ziņojumiem, kā es jau teicu, par Īrāku, Afganistānu tā tālāk un tā tālāk, uh, Visa šī informācija nāk no ASV administrācijas caur mūsu kopējo vienošano, vienošanās ietvaru par drošības jautājumiem ar ASV pusi. E, kā notiks tālāk attīstība? Tas ir saskaņā ar to darbu, kas jau notiek pasaules līmenī, ko dara IKO. Mēs uzskatām, ka ir jāpastāv vajadzībai, prasībai Eiropā izveidot brīdinājumu sistēmu, kurā ir iekļaut visi aviācijas sistēmas komponenti. Sistēmai principā būtu jākoncentrējas uz informācijas apmaiņu, jo galu galā. Un ņemot vērā atšķirīgās dažādo uh, dalībnieku, teiksim, šīs te atbildības jomas, viss balstās uz atbilstošas informācijas. Uh, zinot, ka informācija ir jāizvērtē tādā vai citādā veidā. Respektīvi, lai to varētu izvērtēt, mūsuprāt, ir nepieciešams noteikt uh, adekvātu līdzdalību visiem, kas ir iesaistīti, arī uh, tīkla pārvaldnieki noteikti ir iesaistām un visi citi, eh, kas ir iesaistīti informācijas uh, apkopošanā un izplatīšanā. Un tā kā mēs esam Eiropas aviācijas drošības aģentūra, tad mēs varam spēlēt būtisku lomu šajā uh, brīdinājuma sistēmas aktivizēšanā. Mums jau ir instrumenti, kas ļauj informēt dažādas iesaistītās puses, mums ir arī šie te ārkārtas situācija rīki, un uh, tas ir tāds labs nākotnes attīstības virziens. Mēs vēlētos eh, piedāvāt jums palīdzēt mums, gan mēs vēlētos, lai gan jūs, gan cits Eiropas institūcijas mums palīdzētu, jo šeit ir vajadzīga perfekta koordinācija un sadarbība ar dalību valstīm, lai izveidotu, lai izveidotu sistēmu, kaut kas ir jādara globālā līmenī, kaut kas mums ir jādara Eiropas līmenī, lai pārliecinātos par to, Eh, ka visi aviācijā iesaistītie un arī pasažieri saņem visu informāciju un viņiem ir jābūt drošiem eh, par sistēmas darbības drošību. Paldies! Jā, vielen dank! Liels paldies! Arī par šo uzstāšanos. Pirms mēs uzsāksim koordinātoru debašu kārtu, protams, būs vārds arī komisijai. Metju Badvilam došu vārdu. Viņš ir uh, mobilitātes ģenerāla direktorāta uh, vadītājs. Lies paldies priekšsēdētāji. Es ļoti priecājos uh, būt uh, savā pirmajā sanāksmē jaunajā transporta komitejā. Es iesniegs veicu jūs, uh, priekšsēdētāja kungs, jūs jaunajā lomā. Un, uh, Eh, apsveicis to, ka esat izvēlējušies tik ļoti būtisko tēmu aviācijā, kaut arī tā, protams, ir ļoti tāda skumja tēma, tiepaši ņemot vērā traģiskos zaudējumus eh, katastrofās. Jā, tā bija tiešām ļoti sarežģīta vasara aviācijai, un eh, mēs ar kolēģiem daudz diskutējām par šīm milzīgajām katastrofām. Uh, uh, Malaisijas lidmašīnā MH317 uh, un uh, ir arī bijuši. Tagad arī ir vulkāna izvirdumi, viss šis problēmas ir jā, jā, jārisina, un tiešām bija prieks uzklausīt šīs izcilās prezentācijas. Un, uh, protams, mēs visi vēlamies nonākt ātri pie jautājuma kārtas, bet es gribētu uzsvērt uh, vairākas uh, punktus, kas ir ļoti svarīgi, ļoti īsi. Pirmais būtiskais punkts, ko mēs uzklausījām, ir lēmumi um, un par drošības normām gaisa telpā, tīpaši Salvatore par to runāja par Čikāgas, Čikāgas konvenciju. Uh, Un tas ir tā, kā tas tagad ir, un tas ir faktiski tagad tāds centrālais punkts, eh, ap ko viss grozās. Otrais punkts, eh, tas ļoti skaidrs, ka, ka realitātē mm, dažreiz valstis neuzspējīgs izpildīt šos pienākumus. Un eh, augustē ir bijušas diskusijas, un ir bijušas diskusijas pat vadlīnijām, un ir bijusi arī informācijas apmaiņa. Mēs arī saprotam, ka risks ir tāds, ka ieviešana uh, šo normu ieviešana. E, tai ir jābūt e, ļoti precīzai tajās jomās, e, kurās šīs problēmas visvairāk parādās. It īpaši riska izvērtējumam ir jābūt apmierinošanam. Un es gribētu uzsvērt to, ka es nerunāju tikai par šo specifisko gadījumu Ukrainā, bet arī par tādu sistēmas risku uh, Trešais punkts, kā jūs dzirdējāt, tas tika arī ļoti labi pausts, ir eh, par eh, operatoriem un eh, par šīm stingrajām normām, kas ir nepieciešamas, lai novērtētu riskus. Un, ja taisa tāpē ir slēgta, tad nav iespējami lidojumi var lidot tikai tad, ja risks ir pieņemams. Bet jautājums ir tāds, vai operatoriem ir pietiekami ātri pieejama informācija un ko mēs šajā ziņā varam palīdzēt, kā uzlabot situāciju. Ko Eiropas Savienība var vairāk darīt? Es domāju, Patrik, eh, izklāstītājs eh, šeit bija ārkārtīgi interesants un būtisks. Un arī kolēģi teiktais, eh, jūs teicāt, ka valstīm ir pienākumi nodrošināt labāku informāciju. Uh, par uh, drošības informāciju un par to, uh, kā um, šīs operatīvās normas īstenot. Centrālais punkts šeit bija par to, ka informācija ir jākonsolidē, jāapvieno un pēc tam jāizplata. Un es domāju, ka abi divi EASA un menedžeri var izplatīt šo informāciju, drošības informāciju un uh, Patriks un viņa komanda uh, to uh, rūpēs un to dara. Un es domāju, ka, lai aizsargātu Eiropas uh, pasažīrus, šeit ir jāpievērš uzmanība vēl vienam punktam. Mums ir uh, jāaicina dalībvalstis darīt vairāk, lai uh, kombinētu zināšanas un uh, izlūkošanu. Uh, Jā, jūs priekšliekungs noteikti jau zināt, ka e, šī militārā izlo, izlūkošana un tās kontrole šeit e, būtu vajadzīga labāka koordinācija starp dalībvalstīm, it īpaši piekļuvē e, militārās izlūkošanas informācijai šī papildus informācija, ko varētu sniegt uh, Eiropas Savienības dalībvalstis, gan uh, iekšpusē, gan arī uh, ārpus, tas ir eiro kontroles uh, kompetence, un tur ir nepieciešama operatoru līdzdalība, un šeit ir uzmanīgi jāraugās, uh, kā uh, precīzi ieviest um, regulējums, tiepaši pēc šīm lielajām katast katastrofām. Dalībvalstu iestādes š, tām ir jāraukās eh, par to, kā notiek darbība specifiskās jomās. Un, eh, protams, ir arī, var izsniegt arī eh, darībvalstu aizliegums, ja ir kaut kāda īpaša, īpašas situācijas. Un vēl viens pēdējais punkts. Tas ir jautājums par caurskatāmību pasažieriem. Vienkārši es gribētu šeit ievērot arī piesardzību. Uh, Uh, proti par to, kā uh, pasažieri saņem informāciju par to, kādi būs lidojuma maršruti, kādas iespējamās konfliktu zonas uh, pastāv un cik sarežģīti to visu ir nodrošināta. Kad jūs pērkat jūsu biļeti, ar ko tas viss ir saistīts, kā mainās situācija arī lidojuma laikā, kādi operacionālie iemesli tam ir un uh, lidojuma detalizētās uh, informācijas uh, publikācija. Uh, ar, ar to mēs uh, palielinām arī šo informācijas pieejamību un arī par konflikta zonām. Mums nav tāda definīcija vai saraksts par konflikta zonām, un tas acīm redzami ir, protams, ļoti sarežģīts jautājums bet es vienkārši gribēju šeit pieminēt dažus riskus. Eh, Priekšsēdā kungs, es negribu runāt pārāk ilgi, jo mēs eh, visi nepacietību gaidām jautājumu kārtu. Lies paldies. Oh. Paldies. Paldies Baldvina kungam. Tagad eh, sāksim ar koordinātoriem. Četras minūtes došu jums vārdu. Un tad pārējiem deputātiem došu vārdu divas minūtes. Tautas partijas vārdā. Uh, Marians Marinesko. Paldies, priekšsādātāja kungs. Paldies arī par uh, to, ka organizējāt šīs uh, diskusijas. Paldies lietpratējiem par uh, prezentācijām. Pirmais komentārs ir sekojošs. Mums um, stāstīja par to, kas pat laba neeksistē. Uh, kas eksistē kā procedūra un atbildība, bet mazāk vai arī nepietiekam runāja par to, kas vēl atliek, kas jāizdara, ievērojot dalājumi un traģēdiju jūlijā. Tas ir ļoti nopietns un kas nelēms gadījums. Lidojuma drošībai ir jābūt prioritātei visām institūcijām, visām arī uh, līdzsabiedrībām. Un šeit man liekas, ka tāda, eh, tāds drošības eh, līmenis netika nodrošināts eh, šim lidojumam. Šis nelaimes gadījums bija tiešām traģisks. Tas ir arī piemērs, traģisks piemērs un pierādījums tam, ka Eiropas Savienībai ir nepieciešama Eiropas līmeņa koordinācija, jākoordinē Uh, aktivitātes um, šajā jomā nelaimīgā kārtā dalība valsts vēl pretojas uh, šai vienotās, uh, vienotā debesu joma idejai Unique Europe Sky. Mēs, visam, mēs visi zinām, kas notika, un pat pēc šī traģiskā notikuma, kas notika, mēs redzējām, ka uh, Eh, Eiropas institūcija eh, reakcija nebija koherenta un vienota, bija ārkārtīgi daudz eh, informācijas no Krievijas federācijas, no Ukrainas, un tas savā ziņā noved pie pret, šīs informācijas pretrunības, pie tā zinām konflikta. Pietrūk skaidrs un precīzes informācijas, kas nāk no Eiropas Savienības. Tādēļ gribu uzdot uh, ārkārtīgi vienkāršu jautājumu. Ko darīsim, ko darīsim nākotnē? Ko jūs taisaties uh, darīt, ko jūs taisaties piedāvāt, uh, kā pasākums, kā arī uh, procedūra, varbūt arī likumdošana nākotnē, lai novērstu šādas situācijas? Tas ir ārkārtīgi nozīmīgi, lai uh, pasažieri zinātu, ka viņi atrodas drošībā, ka viņi pārlido Eiropai, Āzijai, un viņiem jāzina, ka viņu lidojuma apstākļi ir droši. Ko jūs taisties darīt, lai samazinātu nākotnē riskus? Ļoti ātri. Var teikt, dalībvalsts vai eh, kāda cita valsts šajā gadījumā, kurā runājam, tas bija eh, Eirokontrols eh, organizācijas dalībnieks. Un var teikt, ka atbilstošai valstī ir atbildība par lidojumu drošību, šeit ir procedūra un ir arī notifikācijas iespējas. Un teikt, jā, uzmanība, tur ir konflikts, un tad viss ir beidzies. Bet es nedomāju, ka tas pasažieriem ir pietiekami. Es domāju, ka jums uh, vajadzētu izteikt uh, konkrētu priekšlikumu, un es uh, pirmām kārtām vēršos pie komisijas. Institūcijām jās, jābūt ļoti skaidrai atbildībai par informācijas savākšanu, informācijas analīzi un skaidru lēmu pieņemšanu. Jo nesaprotu, kā var uh, lidot vai pārlidot konflikta zonai. Uh, Brenner kungs šeit prezentēja visus lidojumu maršrutus, lai nelidotu pāri, pat arī lidojot noteiktā augstumā. Man tiešām jāuzdod ļoti skaidrs jautājums, kādi ir jūsu priekšlikumi, lai nākotnē novērstu šādas situācijas. Paldies! Dankeschön! Paldies Marinesko kungam! Tagad vārds Ismēlam Ertukam. Paldies, paldies, tārkie kolēģi, kolēģis. Sākumā jāsaka, ka tā ir šausmīga katastrofa, kas notiek jūlijā. Mūsu līdzjūtību gribu izteikt visiem, visiem tiem, kas ir zaudējuši radiniekus, draugus. Gribu uzdot piecas jautājumus. Un sākšu ar jautājumu visiem. Jūs varat izvēlēties, kas vēlas vai var atbildēt uz šo jautājumu. Pēc šīs traģēdijas tika sasākta starptautisko ekspertu grupa, kas septembrī ir uh, pieteikusi, ka būs uh, pirmā rezultātu prezentācija. Gribu uzdot jautājumu, cik tālu jūs uh, ar šo starptautisko ekspertu grupu esat sadarbojušies un kādā apjomā. Tas ir pirmais jautājums. Otrais jautājums Eiro kontrolu Brennerkungam un EASA pārstāvim. Jūlijas sākumā šogad esot bijuši Austrum Alpos. Uh, Uh, traucējumi reģistrēti un sekundāro radaru uh, atrašana, proti uh, civilās aviācijas lidmašīnu uh, lidojuma noteikšana ir bijusi problemātiska. Un tādēļ jautājums uh, MA 17 lidojums vai tādēļ tas uh, ar to saskārās ar šādām problēmām. Nākošais jautājums. Uh, Austrijas Nacionāla drošības kontrola nav par to informēta bijusi. Un Eirokontrola ko, konkrēts jautājums. No jūlijas sākuma, ja man informācija ir pareiza, gaisa telpa pār Ukrainu jau bija uh, liekta lidojumam līdz 23 tūkstošiem pēdu un uh, MA17 lido 33 tūkstoši pēdu augstumā. Vai tas ir pareizi? Un pēdējais jautājums, ja tas tā ir, tad kādu secinājumus jūs no tā izdarīsiet? Paldies. Paldies. Nākošajam vārds Fandālen kungam. Jā, priekšsēdētāji kungs. Priekšsēdētāji kungs, man šodien dzimšanas diena. Es esmu ļoti pateicīgs par to, ka varu svinēt dzimšanas dienu. Mēs zinām, ka gandrīz, uh, trīs, gandrīz 300 pasažieri, uh, kas uh, gāja bojā, nekad vairs dzimšanas dienu nesenēs. Kāds trakais vienkārši ir uh, izdēs viņu dzīvības, viņi nekad nevarēs vairs svinēt dzimšanas uh, dienu. Uh, Tā ir traģēdija šiem lidojumam un arī Nīderlandē 196 no tiem no Nīderlandes. Katrs mūsu valstī gandrīz zina kādu, kas ir gājis bojā šajā lidojumā. Un arī upuru uh, meklēšana nenotiek uh, atbilstoši, varbūt pat tagad ir vēl upuri, kas tur kaut kur uh, atrodas, un izmeklēšana speciālisti netiek pielaisti un nevar uh, inspicēt uh, šo uh, nelaimes uh, vietu. Visi tie cilvēki, kas uh, bija šajā lidmašīnā, visām tām valstīm, kas ir zaudējuši savus uh, pilsoņus, uh, varam, um, es teiktu, līdzjūtīgi un gribam teikt, ka Nīderlandes uh, valdība 15., 16., 17. jūlijā Malaisija Airlines ir uh, iesniegusi tieši tādu uh, identisku lidojumu plānu. Arī 17. jūlijā MA17 iesniedza plānu, kuru apstiprināja Eirokontrola. tika noteikts augstāks lidojuma līmenis, bija jālido augstāk. Es gribu uzdot jautājumus. Plašsaziņas līdzekļi ziņoja par to, ka, piemēram, British Airways jau no 14. jūlija nelidoja pāri šai teritorijai. Vai tas tā ir? Jau no 14. jūlija British Airways nelidoja tur pāri. Un otrs jautājums. Kā notiek informācijas apmaiņa un kāda loma ir eiro kontrola, ja jūs apstiprinat šās lidojuma plānas, ja jūs konstatējat, kā, piemēram, British Airways nelido vai jūs nezvanat viņiem un nepajautājat, kādēļ jūs tur nelidojat vairs pāri un ko tas nozīmē citām līdzsabiedrībām. Uh, Tāpat arī gluži vienkārši šodienas likumdošanā un noteikumos ir trūkumi, jo informācija vienkārši netiek sniegta tālāk. Noteikti, noteikti aviācijas sabiedrības zināja vairāk nekā citas, un šajā jautājumā jābūt skaidrībai. Ir jābūt skaidram, kā šī informācija tiek sadalīta. Šodien sistēma nefunkcionē, ne, un tādēļ, ka šodien sistēma nefunkcionēja, uh, Situācija ir tāda, ka MA17 pasažieri nekad vairs nesvinēs savas dzimšanas dienas, un tas tiešām nekad vairs nedrīkst tā atkārtoties šāda situācija. Es gribu atbildes uz šiem jautājumiem, gribu saņemt atbildi no Eirokontrola, bet arī no citiem. Priekšsādātājs. Vandālēn kungs. Uh, šāda negatīva uh, saikne ar jūsu dzimšanas dienu, jūs to izteicāt, bet nu katrā gadījumā sveicu jūs dzimšanas dienā un, lai, uh, un veiksmi un veselību un uh, vislabākie vēlējumi. Turpināsim, turpināsim tagad ar runātājiem Aldi vārdā Gazina Maisner. Priekšsēdētājs, paldies. Praktisks jautājums, vai mēs šīs prezentācijas, kas tika parādītas, saņemsim? Es domāju, ka tas būtu interesanti ne tikai jaunajiem, bet arī jau strādājušajiem. Priekšsēdētājs, jā, tā izdarīsim. Principiāli piezīme. Brennerkungs, jūs um, teicāt, ka plāni tiek sastādīti tik tieši, cik iespējams, bet, nu, es uh, Single European Sky vēlreiz pieminēšu, kas uh, um, darītu iespējams vēl tiešāks um, lidojums un tādēļ jautājums, ja mums uh, Single European Sky būs šī sistēma vai vēl vairāk, mm, vēl lielāka koordinācijas pakāpe būtu un vai tad arī uh, izdotos vēl vairāk garantēt drošību Eiropā. Tā man liekas, ka jā, jo ir tādas atsevišķas kompetences pat labam, kuras varētu apvienot. Un tad visbūtiskākais jautājums ir skaidrs, ka šodienas diskusijā mēs visi domājam par 17 lidojumu pār Ukrainu, kurā cilvēki zaudēja dzīvības. Daudz kas jau ir uzdots, bet kurš tad ir gal galā atbildīgs? Jo um, izvarētoja situāciju, nu, taču jāsaka, vai kāds uh, uh, uzņems atbildīgu. Uh, tātad lidojuma kapteinis ir nu, tas, uh, tā pēdējā instance, bet viņš jau var atbildēt tikai atbilstoši tā informācija, kāda viņam ir. Tad uh, nozīmē, ka dalībvalsts ir arī atbildības, jo tās var aizliegt dažādas zonas, kādēļ Ukraina to nav izdarījuši. Vai kapteinis ir vainīgs vai Ukraina? Uh, jo tā neaizliedz pārlidojums pār šo krīzes reģionu. Starp sauciens no zāles, jā, var arī teikt, ka Putins ir atbildīgs, tā var teikt, un EASA e ir atbildīga par drošību lidtālpā principāli. Varbūt, ka var teikt, ka ir pārāk daudz uh, spēlētāji, kas ir pārāk maz koordinēti Eiropā, nedaudz arī Baldvin kunga teiktais. Mēs dzirdam, ka ir daudz institūcijas, daudz iestādes, kas nodarbojas ar lidojumu drošību. Bet nu galu galā atbildīgs ir pilots, bet viņam jābūt um, tīklā ar visiem, varbūt, ka ir pārāk daudzi vai ir kas vēl uzlabojams. Un mans jautājums vēl arī, cik tālu teroristiski akti uh, ja tāda ir, jo neviens jau nezina, no kurien šī raķete tika izšauta, ir daudz minējumu, bet tāds absolūts drošības ne. Vai tad to vispār nevar kaut kā ietekmēt? Un kādēļ, piemēram, EKO Task Force riska civilajā aviācijā tāda ir tikai izstrādāta, vai agrāk ir bijis kaut kas tāds. Es vienmēr domāju, ka varbūt, ka tas jau sen eksistē. Brīnos par to, ka tā tagad ir izveidota. Un pēdējais jautājums, cik tālu jūs šo sadalīto uh, atbildību uh, skatoties, cik tālu jums ir informācijas lepeno dienestu informācijai, viņiem ir informācija, viņiem būtu jābūt informācijai plašākai. Uh, par eh, reģioniem pirms kāda oficiāla iestāde to zina, vai ir kāda sadarbība, jo tas varētu novest pie tā, ka eh, ir eh, lielāka drošība lidojuma jomā. Paldies! Paldies, Meija Kilonen Gue vārdā. Kiitoksia puheenjohtaja, hyvät asiantuntijat, kollegat. Priekšsēdētāji kungs, augstagodātāji eksperti, kolēģi. Katastrofas ir uh, traģiskas. Pēc uh, tām, protams, gribas, lai viss būtu izdarīts uh, bijis savādāk, lai uh, noteikti liekas uh, nebūtu notikušas. Pēc uh, visu uzklausītā es uh, nemaz neesmu pārliecināta par to, ka mēs varam par uh, pasažieriem un par uh, pilsoņiem parūpēties, uh, nodrošinot tādu drošu pārlidojumu krīzes reģionam, kā mēs vispār varam garantēt, lai nākotnē pasaulē nekas tāds vairs nenotikt, kā mēs varam garantēt un nodrošināt to, ka vienalga kādā konfliktā pasaulē pasažieri var būt droši un uh, lai nemaz nenotiktu pārlidojumi pār uh, tādiem reģioniem, kuros uh, ir uh, riski. Mums ir nepieciešami skaidri pasākumi, pasākumi, kas garantē cilvēkiem to, ka starptautiskā aviācija, starptautiskie lidojumi ir droši. Mēs saskaramies ar uh, ļoti bēdīgu situāciju, ļoti traģisku situāciju. Mēs diskutējam un galu galā neviens uh, nevar pateikt, ka mēs tehniski procedūras ziņā esam uh, spējīgi uh, arī uh, veikt izmeklēšanu. Varbūt ir pārāk daudz pārklāšanās un neskaidrības par atbildību, līdz ar to ir uh, grūti uh, uzzināt uh, patiesību. Uh, un pasažieri no mums sagaida konkrēts pasākums viņu drošībai. Paldies tagad Karima Deli. Paldies, priekšsētāji kungs. Es gribu teikt paldies mūsu komitejai par šo uzklausīšanu, šo viedokļu apmaiņu. Kādēļ? Nu, tādēļ, ka mūsu mērķis šodien ir rūpēties par to, lai tas neatkārtoties MH17 katastrofa ir traģiska un jārūpēs, lai tāda situācija neatkārtosies. Es ārkārtīgi uzmanīgi uzklausīju visu teikto. Pirmais jautājums, kā ir iespējams, ka, zinot par to, kas notiek Ukrainai, kādēļ neanticipēja, neparedzēja šīs gaisa telpas bīstamību? Uh, zinot to, ka tā ir konflikts zona. Otrs jautājums. Kādēļ Ukraina un Krievija nav devuši trauksmi, un ja tāda ir bijusi, tad kāda informācija ir sniegta kāda informācija viņi ir devuši, un bez tam ir vairāk aktieri, daudz kolēģis to jau atsaucās. Civilā aviācija, EASA, dalī, respektīvi valstis pašas, uh, Visi šie eh, aktieri vai ir bijuši pietiekami vērīgi, vai arī šodien eh, jānorāda uz to, ka, nu tā, principā valstis pašas ir eh, tās, kuras galu galā izvērtē bīstamību, un viņām ir šī pēdējā kompetence. Visi uzdod jautājumu par atbildību. Tas ir paties jautājums kas reāli ir atbildīgs. Mēs uh, nevaram nu pilnīgi visu ķēdi atkal atkārtot, bet jautājums par to, lai, uh, lai tas neatkārtoties, kādas ir sankcijas. Kā izvērtē sankcijas, lai tāds, uh, lai tāds gadījums neatkārtotos? Un uh, mans jautājums ir jūs. Jums kādi ir projekti, kā ir uh, reāli uh, ceļi, uh, pēc šīs katastrofas. Es ceru, ka jūs virzīsieties uz priekšu. Es pati neesmu jurista pēc izglītības, bet es gribētu zināt, kā jūs šo centralizāciju un, kontroliz... un um, informācijas apmaiņu šajā jomā, kā jūs panāksiet to? Vai ir uh, ir jānoslēdz līgumi ar valstīm. ECAC pārstāvs teica, ka ir 84, respektīvi JATA ir 84 valsts dalībnieki. Un kas tad uzņemsies šo, vadomu, šo lomu? Komisija vai kāda aģentūra? Es gribu teikt, ka nu, tie nav, nav uh, piedāvājumi, bet tie ir jautājumi, vai jūs jau esat pārdomājuši par to, uh, kādi būs šie konkrētie piedāvājumi. Jo jautājums, vai kompetence tiek paplašināta, vai tas ir nepieciešams, nu es tā nedomāju. Kā rīkojas EASA, kas, kas notiek un kādas ir šīs pamatdiskusijas, kuras tiek vestas. Paldies, nākošais runātājs Peters Lundgrēns. Um... Paldies. Malaizijas uh, līdmašīna MH17 tātad nokrita vai tika notriekta virs Ukrainas teritorijas. Uh, Un ASV e, ir deklarējusi, ka tas ir noticis e, kļūdas rezultātā, e, lietojot e, gaisa e, raķetes. Un ir redzētas e, bildes un fotogrāfijas, kas pierāda, kā ļoti tuvu šai lidmašīnai ir atradusies arī militārā lidmašīna un īstenībā pēc tā mēs vairs neko nezinām par melno kasti, neko nezinām, un viss aizņem daudz ilgāku laiku e, nekā visos citos gadījumos un katastrofu gadījumos, kas ir bijuši iepriekš. Mums ir jānodrošina pasažieru drošība, bet kā mēs varam e, iegūt vajadzīgo informāciju, kā mēs varam būt pārliecināti par jebkādiem e, izmeklēšanas aspektiem šajā jomā. Uh, Ukraiņas e, izmeklēšanas birojas oficiāli ir pracījis EASA nozīmēt ekspertu, un EASA eksperts 21. jūlijā devās uz Kievu, lai pievienotos starptautiskajai komandai un darboties kā, e, kā, e, kā teiksim, konsultants Nīderlandes drošības birojām. Uh, Kāpēc eh, ASA neiesaistījās eh, līdz ar citām valstīm, kā Krievija, Austrālijā, SV, Vācija, Francija, Itālija un Indonēzija? Mēs eh, lasām arī, ka EASA nav saņēmusi nekādu informāciju par ierobežojumiem, kādus ir izziņojusi Ukrainas gaisa satiksmes diena, drošības dienesti. Un, ja kāpēc netika slēgta gaisa satiksme, ja bija zināms par karu, vai viņi nevar slēgt šādu te teritoriju, pat ja nav saņēmuši oficiālu informāciju. Kā izvērtēt situāciju atšķirīgās valstīs? EAS ir ekskluzīvas eh, pienākums eh, sekot eh, aviācijas tātad lidaparātu drošībai, bet ko dara, piemēram, ar citu val, citās valstīs ražotām lidmašīnām. Jās izplata drošības informāciju un rekomendācijas, izdodot šos te drošības ziņojumus. Uh, kas ir adresēta visumā uh, aviācijas kopienai, bet kā ar pasažieriem. Kā pasažieros saņemt informāciju par uh, to, cik drošs ir viņu maršruts. Eiropas pilsoņi tērē daudz naudas, lai uzturētu EASA un uh, kā ar reālu uh, pasažieru drošības kontroli vai asa pasažierim ir vajadzīga, vai varbūt ir labāk, ja, lai e, dalībvalstis pašas pārvalda drošības situāciju un e, nav papildus izmaksu par asu uzturēšanu. Pirms pārējiem došu vārdu, vis gribu panē dalībniekiem e, sniegt iespēju atbildēt ļoti labajiem jautājumiem. Sāksim tādā pašā kārtībā, kādā bija uzstāšanās. Brenner kungs. Chairman, uh, Paldies, priekšsēdētāji. Paldies eh, par šiem te jautājumiem un komentāriem. Runājot par vienoto Eiropas debesu jautājumu, Single European Sky, kā attīstās eh, šis eh, projekts. Esam pārliecināti, ka varam turpināt attīstīt šo te programmu, optimizējot Eiropā maršrutu veidošanas sistēmu paplašinot pilnvaras eh, līdz 2 plus eh, tīklu pārvaldniekiem. Eh, mēs jau esam daudz ko izdarījuši atsevišķos maršrutos, bet ir iespējams spērt tālāk sojas, kā to piedāvā Eiropas parlaments. Tā kā sākumā es jau teicu, ka mēs tiešām gaidām atbalstu no parlamenta ka tālāk optimizācija ir iespējama un šī sadrumstalotības novēršana arī ir iespējama. Eh, tālāk, eh, kādēļ Eirokontrola nepieņem lidojumu plānus? Eirokontrola pārbauda visus lidojumu plānus uz Eiropu, no Eiropas pa Eiropu. Tālāk tie tiek saskaņoti ar eh, pašreizējām publicētajām datu bāzēm. Saltorio skaidroja, kā tas darbojas, ir lūk šī notam sistēma kur valstis ierobežo, atver vai slēdz e, gaisa telpu noteiktās segmentos, un Malaizijas līdmašīnai bija jālido augstumā, kas bija atvērta, un šajā līmenī nebija ierobežota. Zemākā līmenī maršrutus Ukraina bija slēgusi, bet virs šī te uh, līmeņa šajā augstumā uh, gaisa telpa bija atvērta lidojumiem. Uh, un tas bija uh, Ukrainas lēmums, tas bija caurskatāms, tas bija uh, pieejams visiem. Problēma ir tāda, ka šāda veida ierobežojumiem, protams, ir savs pamats, un kaut kāda informācija ir dalībvalstī pieejama, lai tā vispār pieņemtu lēmumu par to, vai kāda gaistālpas daļa būtu atverama vai slēdzama. Lūk, šī uh, fona informācija, un Patriki arī to pieminēja. Tā tad tā e, tiek saņemta vai sadarbojoties vai slēdzot kaut kādus e, savstarpējus nolīgumus, tad divām vai vairākām dalību valstīm bet tas nenotiek uz tāda kopēja pamata. Tādēļ, protams, būtu interesanti redzēt, kāda argumentācija bija uh, Ukrainas varas iestāžu rīcībā, kādēļ tās slēdza, piemēram, tikai noteiktā augstumā uh, šo te gaisa telpu un nevis visu. Tā kā, lūk, Šeit tieši kā darba grupa varētu nonākt pie atbilstošiem secinājumiem, un mums vajadzētu skatīties, kā tas ietekmēs Eiropu un kā mēs vēlamies tālāk virzīties uz priekšu. Runājot par dalīšanos informācijā, jā, dalībvalstī informācija ir jābūt, tai tā jāsavāc, tai ir jāveic riska novērtējums, un kā tīkla pārvaldniekam mums, protams, ir jāsaņem šī informācija. Uh, Eh, lai mēs varētu eh, pārbaudīt, cik konsekvences ir katrs no lēmumiem. Un, protams, ka mēs nevaram samierināties ar upuru skaitiem H17 notriekšanas gadījumā. Un sistēma nākotnē noteikti ir jāuzlabo, un mums ir jāmācās no šiem ļoti traģiskajām mācībām, un mēs nevaram vienkārši par to aizmirst. Un tādēļ e, šī te fona informācija ir ārkārtīgi svarīga. Es jau teicu, ka mēs esam e, gan militāra, gan civila e, organizācija, tā kā saņemam arī militāru informāciju, bet nu, tas viss nav obligāti. Uh, Eh, slēgtam lietotāju lokam, eh, nu, ir jāsaņem jūtīga informācija, protams, te nav jāpatiek publiskotē, tā var būt ļoti jūtīga, militāra, slepena informācija, bet noteiktam līmenim eh, informācija ir jābūt pieejamai, to arī mēs apspriežam darba grupā. Tālāk, Salvatore Šakitāno kungs. Paldies, priekšsēdētāji. Es atbildēšu uz dažiem jautājumiem. Uh, ko uzdev šīs komitejas locekļi. Vispirms es gribētu teikt, ka civilā aviācija pēc definīcijas ir starptautiska parādība. Tā ir darbība, ko nevar eh, piesaistīt vienai dalību valstī. Tas viss notiek pasaules mērogā un eh, tādā nozīmē jebkura iniciatīva, kas būtu eh, jāuzņemas šajā jomā tai ir jābūt absolūti koordinētai e, IKO sistēmā. Un šajā kontekstā ir jāuzsver, ka IKO e, ir reaģējusi, protams, uz šo e, katastrofu un, manuprāt, ir svarīgi, lai jebkura iniciatīva, kas pēc šī notikuma tiktu realizēta, netiktu realizēta reģionālā līmenī, jo tas varētu radīt tikai vairāk problēmu. Piemēram, atbalstot Eiropas transportu. IKO ir izveidojis šo darba grupu, lai risinātu un atklātu eh, vājās vietas sistēmā. Un galvenais ir, lūk, jā, šī te dalīšanās informācijā. Es jau sacīju, kādas ir dalība valsts, pien, kāda ir dalība valsts pienākuma. Bet Mētju Baldvin kungs minēja, ka dažas dalībvalsts nespēja pildīt savus pienākumus. Tas nespēja vai, to vairāk iemeslu dēļ. Pirmkārt tādēļ, ka trūkst informācijas, bet var būt arī citi iemesli, varbūt, eh, piemēram, nepareizs eh, eh, pieejamās informācijas izvērtējums. Un tādēļ IKO cenšas izveidot platformu, nemainot eh, dalībvalstu un eh, IKO pienākums. IKO padomē daži locekļi vēlējās piedāvāt grozījumus Čikāgas konvencijā. Tas ir garš process, bet tā mēs problēmu neatrisināsim. Protams, ir attiecīgi dienestiem, ir pienākumi, un tiem ir jāpild savu pienākumu attiecībā uz gaisa telpu. Bet, ja ir informācija, par kuru ir jāpieņem lēmums dalībvalsts līmenī, vai arī, ja, piemēram, izlūkdienestiem ir kāda svarīga informācija šai jomā, tad eh, šī informācija ir jāizplasa, jāizplata šajā pasaules līmeņa platformā. Lūk, tāda pieeja ir IKO, un tas ir mērķis līdz oktobra beigām jau nāk klajā ar priekšlikumu šādas platformas, vienotas platformas izveidēji, lai būtu vienots informācijas apmaiņas formāts. Tālāk informācija pasažieriem. Manuprāt, vissvarīgākā Informācija pasažieriem, protams, ir tāda, ka, eh, ka sistēma ir droša. Un šīs komitejas locekļi zina, ka 2013. gadā 3 miljārdi 300 eh, tūkstoši eh, pasažieru lidoja pasaulē un uh, upuru tā, tād, vai nāves gadījumu skaits avārijās ir bijis minimāls, tā kā sistēma ir droša pasākumi, kas ir veicami, ir jāveic starptautiskā līmenī. Mēs nevaram iet tādā virzienā, ka tagad pasažieri sāks censties izvēlēties, vai tad droši lidojums viņu prāt ir droši vai nedroši. Nu, tas neatbilst uh, sistēmas tātad uzbūvē vai mērķiem. Uh, pasažieriem galvenais zināt, ka sistēma kopumā ir uh, droša un ka mēs risinām iespējamos vājās vietas. Vēl kāds komentārs, ko es vēlētos atbildēt, tas ir saistīts ar koordināciju Eiropā un par to, cik dažādas organizācijas tajā ir iesaistītas un vai tas ir saistīts ar uh, katastrofu. Uh, Nē, e, šāda sistēma, protams, ir pietiekami sarežģīta, e, jo ir Eiropas Savienības institūcijas, dalība valsts un tā tālāk, bet e, mērķi un uzdevumi ir skaidri, ir skaidrs, kas katram ir jādara, un, un nu, tas nav katrā ziņā avārijas iemesls, ja tā informācija vai pienākumu pildīšana vai nepildīšana no Eiropas organizācijas puses. Dans Kārlo Boleno lūdzu. Paldies. Lai gan jātē netika uzdot speciāli eh, konkrēti jautājumi, bet vēlētos atreaģēt dažiem komentāriem par sadrumstalotību un pārklāšanos. Nevajadzīga pārklāšanās un sadrumstalotība nenāk par labu drošībai. Eh, Single European Sky, protams, ir projekts, viens no tiem projektiem, kas varētu šo sistēmu, kur jau šodien ir ļoti droša, kā Salvatore to tikko minēja, padarīt to vēl drošāku, jo tas palīdzēs izvairīties no nevajadzīgas pārklāšanās un nodrošināt gludāku informācijas plūsmu un uh, precīzāku procedūru ievērošanu. Un es ceru, ka parlaments kopā ar citiem likumdevējiem Eiropā palīdzēs virzīt uz priekšu šo procesu pietiekami ātri. Uh, Otrs komentārs par uh, avārijas iemesliem, katastrofas iemesliem. Oficiālā izmeklēšana turpinās. Uh, to ir izveid, tā ir izveidota uh, Nīderlandes transporta drošības padomas uh, paspārnē vai vadībā. Šīs izmeklēšanas mērķis ir uh, nevis uh, norādīt vainīgajiem, bet eh, novērst eh, šā, eh, tādu katastrofu iespējamību nākotnē. Un, jā, diemžēl ir jāsaka, ka izmeklēšana apgrūtina grūtības piekļūt katastrofas vietai, un izmeklētājiem ir uzdots noskaidrot avārijas iemeslus, un noskaidrot visu notikumu dinamiku un tad tā, sniegt eh, nu, tādu <clears throat> atbilstošu noderīgu informāciju, ko vēlāk varētu izmantot. Tālāk Patrikskī. Paldies priekšsēdētāji. Eh, šis eh, jautājums, šī tēma ir ļoti sarežģīta, un viena no lietām, ko minēja Metju Baldvins, un uz to mums ir jāpastāv. Tas ir fakts, ka Valsts ir atbildīga par to, lai nodrošinātu drošību tās gaisa telpā un attiecīgi informētu avio kompānijas par briesmām, kas varētu būt eh, gaisa telpā un attiecīgi eh, izdot notēm par eh, slēgšanu, gaisa telpas noteiktu mm, posmu slēgšanu taču ne visām dalībvalstīm ir tāda vienāda riska novērtēšanas kapacitāte. Un eh, šajā informācijā, ko mēs jums sniedzām, piemēram, Ukrainas gadījumā aprīlī, tādēļ, ka eh, Krīmu eh, ieņēma Krievija, Krievija izdeva nautem par to, ka Kri, e, Krievijas gaisa telpai tagad ir pievienojusies arī Krimas gaisa telpa. Un Ukrainam galvoja, tā joprojām ir mūsu gaisa telpa. Un tādēļ pastāvēja risks, ka jebkura lidmašīna, kas varētu ielidot šajā zonā, īsti nezinātu, uh, ar kuriem gaisa satiksmes operatoriem tad viņam jākontaktējas. Un man uz šāda pamata IKO izsūtīja tā saucamo state letter, kas pateica, ka šāda situācija ir ļoti bīstama. Mēs rekomendējam dalībvalstīm un lidmašīnu operatoriem izvairīties no pārlidojumiem šajā reģionā. Un jūs tātad veicāt pasākumus, lai slēgtu šo gaisa telpu un es publicēja attiecīgu eh, paziņojumu par eh, slēgšanu. Es saņēma pēc diviem mēnešiem vēstuli no Ukrainas civilās aviācijas pārvaldes, par to, ka mēs varam atkal atvērt dažus maršrutus šajā uh, gaisa telpā. Mūsu izvērtējums bija tāds, ka tas joprojām nav droši, un tādēļ mēs saglabājam mūsu drošības rekomendācijas neizmantot šo gaisa telpu. Un galu galā. Galvenais ir informācija un eh, dalīšanās informācijā un šīs informācijas izvērtēšana. Informācijas izvērtēšana. Jo Mēs zinām jomu, mēs eh, zinām, kas ir atbildīgs par gaisa attiksmes eh, kontroli, un mēs zinājām, ka Ukrainas puses vērtējums varētu nebūt tas pats uzticamākais. Pēdējās nedēļās vairāk kārt Sīrijā, Lībijā, Afganistānā, Irākā šīs valstis Eh, nenā, neiesniedz notems, paziņojot, ka viņu gaisa telpa nav droša, bet amerikāņi izsniedz notemu savām aviokompānijām, aizliedzot ASV lidmašīnām pārlidot šīs zonas. Lūk, tas ilustrē to, eh, cik sarežģīta ir sistēma. Galu galā, kas mums būtu vajadzīgs? Labāka informācijas apmaiņa Eiropas līmenī, uh, bet arī globālā līmenī, zinot to, ka IKO, kā dalība valsts ir Afga arī Afganistāna, Irāka, Krievija, visas viņas ir IKO dalība valstis, un tā ir starpvaldība organizācija, m, mm, kurā lēmumi tiek pieņemti vienprātīgi, tā kā pastāv kaut kādi ierobežojumi šāda veida vidē. Uh, bet Eiropā es esmu pārliecināts, ka mēs varam salikt kopā sistēmu informācijas apmaiņai, un ja mēs varam uh, objektīvi izvērtēt šo informāciju. Es varu minēt piemērus, ka nevienmēr pietiek ar to, kas mums ir. Mums ir jāizvērtē informācija, un tā varbūt ir tāpat sarežģītākā daļa. Tālāk bija jautājumi par to, ka pārāk daudz spēlētāju, pārāk daudz lomu. Jā, tiešām ir virkne spēlētāji, 28 dalībvalstis un gaisa navigācijas pakalpojums sniedzēja daudz. Nu, tas jau rada visu šo sistēmu sarežģītību, bet, eh, piemēram, lomas, kā Salvatore teica, ir ļoti skaidri nodefinētas kas var tikt uzlabots. Tā ir informācijas plūsma starp šiem dažādiem spēlētājiem. Piemēram, divi, pla, divi plus uh, likumdošanas priekšlikumā. Viens priekšlikums ir par drošību, lai saskaņotu uh, Single European Sky ar EASA likumdošanas ietvaru lai uh, cilvēki varētu labāk apmainīties ar informāciju, nekā tas notiek šodien. Tālāk bija jautājums par radardarbības traucējumiem. Jā, pat tiešām bija šādi uh, eh, radardarbības traucējumi. kas tika fiksēti, bet tie nebija galu galā nekā saistīta ar Ukrainu. Es arī biju pilnīgi citā laikā, tā kā es nedomāju, ka abus šos uh, gadījumus vispār varētu, vajadzētu kaut kā saistīt. Tālāk par lomu uh, avāriju izmeklēšanā. Šeit eh, es likumdošanai ļoti skaidri noteikti mūsu loma. Mēs esam novērotāji atbalstītāji. Mēs uh, izmeklētājiem varam sniegt zināšanas eh, par uh, lidmašīnu uzbūvi un saikni ar aviāciju, avio būvas industriju uh, saistība arī ar ASV un šajā konkrētajā gadījumā sadarbība ar uh, Nīderlandes katastrofu izmeklēšanas pārstāvjiem. Mums nav tiesības sniegt nekādu informāciju nevienam, uh, ja vien Nīderlandes puse nolemj eh, šādu informāciju izplatīt, tā kā pagaidām nekādu informāciju mēs nevaram sniegt pār izmeklēšanas gaitu. Un runājot par risinājumiem, nu nav jau nemaz tik grūti eh, veidot jauno sistēmu. Mums nevajag nekādas eh, miljonus vērtas sistēmas veidot lai nodrošinātu labāku dalīšanos informācijā starp dalībniekiem. Eh, galvenais ir identificēt procesus un uh, tos, kas darbosies šajos procesu, procesos un dalīsies konfidenciālā, nekonfidenciālā konfidenciālā informācijā, e, nosakot, kādos virzienos mēs dosimies, kādu iesaistīšanās līmeni mēs vēlamies no militārās izlūkošanas puses, kā mēs vēlamies organizēt šo sadarbību. Tātad e, mēs esam sākuši diskusijas ar dažiem ES e militāriem formējumiem par šo tēmu. Mums ir nepieciešams ES institūcija atbalsts, lai izveidotu šādu um, informācijas apmaiņas mehānismu. Uh, Protams, ka mēs atradīsim, kā mēs to varēsim izdarīt, lai labāk dalītos eh, informācijā un sadarbotos ar eh, EAS, ar IKA un sasniegt labākus rezultātus nekā līdz šim. Paldies. Tagad eh, pavisam īsi vārds vēl Badvinkungam. Jā, liels paldies priekšēdātāji. Es domāju, ka tā tiešām ļoti vērtīga un interesanta diskusija. Paldies par jautājumiem. Daudz aicināja identificēt eh, atbildīgos. Es vienkārši gribētu pateikt, ka ļoti skaidrs, kā pirmā atbildība, galvenā atbildība par šo briesmīgo katastrofu ir eh, šajā nedefinētajā raķešu uzbrukumā. Kā vicepriekšādātājs, eh, komisijas vicepriekšādātājs Kārlis teica, šeit ir vajadzīgs to noskaidrota. Un vienmēr, kad mēs runājam par to, kādā veidā vērtēt, eh, mums ir jāņem vērā šie būtiskie fundamentālie fakti. Jā, protams, tas ir ārkārtīgi sarežģīta joma, daudzslāņaina joma eh, par to, kā tas tiek no, no, noregulēts un kādā veidā noregulēts. Es domāju, ka eh, tāda atbildība plašākā nozīmē ir protams, eh, iestādēm, un jūs eh, ļoti labi esat izvēlējušies šo paneli, atbildēs jautājumu, bet mums ir jāskatās arī tālāk, eh, kādā, ko mēs darām, kādā veidā mēs darām, lai nodrošinātu, ka likumdošanas atbildība būtu pilnīgi skaidra un informācijas sistēmas tiktu darbotos korekti. Un tas mums jādara cik vien iespējams labi. Un tas, ko teica Salvatore un Patriks, uh, šī būtiskā atbilde tomēr ir skaidra, bet eh, vēlreiz gribētu teikt, ka mums ir jābūt uh, gataviem, uh, lai darītu visu, lai nodrošinātu informācijas plūsmu. Ir uh, nepieciešams diskutēt un raudzīties, ka, kas ir specifiskās atbildības, un papildināt to un precīzi noskaidrot. Uh, Un eh, šeit eh, raudzīties uz to, kā pēc iespējas eh, vairāk samazināt risku, lai nekas tāds vairāk nenotiektu. Komisijas līdzdalība, EASA līdzdalība, Eirokontrola līdzdalība un darba grupas, ECAC e darba grupas līdzdalība, to atbildību kopumā ir raudzīties, ko mēs varam darīt labāk. Vēlētos teikt vēl vienu lietu noslēgumā. Un es uh, vēlētos aicināt eh, mūs vienmēr atkal un atkal eh, lūgt arī sniegt atbildes, it īpaši par divām lietām priekšsēdētāja kungs. Par informāciju par notiekošo izmeklēšanu drošības padomē. Un uh, attiecībā uz šīs katastrofas vietu, kur lidmašīna no, nokrita. Tas ir ļoti sarežģīti, jo Nīderlandes drošības padome aicināja arī Britu iestādes analizēt šo, um, šos uh, faktus, izanalizēt, uh, kas tika ierakstīti, un uh, atgriežoties pie jautājuma par izmeklēšanu ir sākusies jau arī eh, kriminālā izmeklēšana, eh, lai noteiktu arī atbildības par šo katastrofu. Tas, protams, arī iekļaus sevi sadarbības procesu eh, un arī eiro just līdzdalību 21. jūlijā tā iesaistījās un vēlētos arī šeit sasaistīt to ar vienoto Eiropas gaisa telpu. Protams, mēs esam ļoti pateicīgi uh, par eh, katru atbalstu, kas tiek sniegts mūsu projektam. Un, eh, protams, eh, tā kā mums ir Eiropas kopīgā gaisa telpa, tad mēs varētu vēl vairāk izvairīties no šādu katastrofu parādīšanās. Un uh, Un šajā gadījumā tā bija Ukraina, un uh, šajā gadījumā tas arī neko īsti nepalīdzēja. Šajā konkrētajā gadījumā. Es domāju, ka šeit vajadzētu spēt soli pa solim, darīt visu, kas palīdzētu uh, drošībai. Bet es domāju, ka uh, tieši sasaisti veidot ar atbildēju, man šeit tas nav iespējams, bet uz vienu jautājumu tomēr jūs neatbildējāt, jo, ja jums nav par to nekas jauns, varbūt pavisam īsi vēl uh, jautājumu, uh, par, uh, uz kuriem netiks sniegt atbildes. Man dālēn kungs, jā, priekšsādātāja kungs. Paldies, ka jūs sniedzāt man vēlreiz šo iespēju izteikties, jo es vēlētos runāt par reglamentu. Es ļoti precīzi uzdevu jautājumu. Es jautāju, kā, kādēļ tas notiek tā, ka dažas lidsabiedrības, piemēram, British Airways jau no 14. jūlija vairs nelidoja pa šo teritoriju. Vai tā taisnība? Varbūt, ka neviens negrib atbildēt, jo notiek vēl izmeklēšana, tad lūdzu to pasakiet. Bet tas vienkārši ir jautājums, ka noteiktas aviokompānijas saņem labāku informāciju nekā citas un tādēļ es nelidoju pa šo teritoriju, bet uz šo jautājumu es vēl nesaņēmu atbildību. Izmērs ir tuks. Jā, liels paldies. Daudz, kas tika jau teikts, kas bija ļoti interesants, bet vēlreiz par uzdotiem jautājumiem. Uzdev piecus jautājumus, negribu visu tagad atkārtot, bet viens man tomēr ļoti svarīgs, un to nesaņēmu atbildi. Jautāju, vai ir pareizi, ka jūlijas sākumā traucējuma Alpu austrumu daļā lidmašīnu lidojumu drošībai vai šādi traucējumi, kas bija, varbūt tas bija iespējams iemesls, ka lidmašīna MH17 vairs nebija saskatāma un kādēļ Austrijas eh, lidojuma drošī, drošības eh, iestāde par to nesaņēma informāciju. Uzdošu jautājumu atbildīgi, eh, apzināti, jo šis ārējais traucējums, vismaz daži to tā parāda, uh, Tas uh, bija tādēļ, ka bija NATO treniņi Ungārijā, un tur bija aktivitātes, un tur tie, ka transportieri izslēgti, un tur notika uh, mācību treniņi, un tas, bija, tas ir ļoti svarīgi, lai mēs nākotnē šādas lietas uh, par to saviem labākiem varētu sagatavoties. Un tagad Marinesko kungs. Paldies, priekšādātāji. Paldies arī par atbildēm. Bet vienkārši gribētu atkārtot savu jautājumu. Es eh, runāju par eh, jā, darba grupu, lai novērtētu par to, kā notiek informācijas apmaiņa. Kikungs, jā, šis svarīgais aspekts par informācijas apmaiņu, kā tas ir eh, saistīts ar komisiju, vai jums ir plāns kaut ko darīt tuvākajā nākotnē, lai novērtētu uh, kas ir noticis un kādi jūs plāni mainiet kaut ko Eiropas likumdošanā. Kā pēdējais, bet patiešām pēdējais runātais Gezīna Maisnere. Jā, arī pavisam īsi. Es runāju par izlūkošanas dienestiem, un vai jūs tos informējat? Brenner kungs runāja par militāro informāciju, bet tas nav identiski ar izmeklēšanas dienestiem. Vai jūs saņemat informāciju no izmeklēšanas dienestiem, vai jums tā būtu vajadzīga, un vai varbūt par to vajadzētu runāt? Uh, varbūt ne visi, bet arī pirmais jautājums eh, no Van Dālenkungs, kurš vēlēsies to atbildēt? Uh, thank you, Mr. Chairman. Paldies, priekšsēdētāji. Varbūt es varētu piebilst pāris teikumu. Mm, jā, protams, eh, jūnija sākumā bija eh, ne tikai Austrijā problēmas ar radariem, bet arī dažās kaimiņu valstīs. Tas bija jūnija sākumā, 5. 10. jūnijā, bet to nevajadzētu nekādā veidā saistīt ar MH17, jo tā ir pilnīgi cita teritorija un eh, tur eh, ar šiem radar traucējumiem nebija nekādu, nekādu sakara. Mēs pētījām, kādēļ tas viss ir noticis, mēs cieši sadarbojamies ar visām tām organizācijām kas ir uh, fiksējuši šos traucējumus, piemēram, gaisa navigācijas pakalpojums sniedzēja Austrijā un citās valstīs, lai uh, tiešām ieraudzītu, kas šajā jomā ir noticis. Tā ir uh, tehniskas dabas izmeklēšana. Uh, Un sākumā mums bija aizdomas, ka tam varētu būt kaut kāda saistība ar eh, militāriem manevriem, bet eh, nekāda apstiprinājuma mēs tam neesam saņēmuši. Mēs tehniski turpinam ar ESA sadarbojoties eh, izmeklēt, kādi varēja būt iemesli traucējumiem šajā konkrētajā Eh, gadījumā un nekāda sakara ar MH17, pilnīgi citi datumi. Kas attiec par British Airways jautājumu, kā es jums jau parādīju, vienmēr ir dažādas iespējas, lai nokļūtu no A uz līdz eh, B. Eh, Brīti izdomāja, ka lidos pa citu maršrutu atšķirīgu no nekā Malaisijas aviolīnijas, un uh, Malaisijas aviolīnijas izvēlējās atvērtu uh, lidojumu telpu, uh, Um, un uh, tātad uh, tiek piedāvāti vairāk šie maršruti, un tādēļ, kā to Voni un es teicām, ka kapteins var izvēlēties, kādu uh, lidojumu maršrutu izvēlēties. Un jautājums, kādēļ kāda uh, eh, avio kompānija izvēlas to vai citu maršrutu, tas nekad īsti nav zināms. Tur var būt kaut kāda kavēšanās jautājuma vai vēl kas eh, cits. Mm, Militārijas izlūka informācija. Nu, tas ir ļoti jūtīgs jautājums, kā es jau norādīju. Tad uh, eh, daļēji, protams, uh, šī informācija uh, tiek nodota, un, uh, bet situācija būtu jāuzlabo, jāuzlabo kopumā. Uh, Ja Eiropa vēlas doties vēl soli tālāk un dalīties šajā informācijā, tad tas būtu solis uz priekšu, un to, es domāju, var apstiprināt arī mani kolēģi. Tagad mēs uh, nonākam pie citiem jautājumiem. Forsters kundze, Bach kungs, Pirinski, Andersens, Deli, Zīles kungs, De Grandes. Kurš vēl vēlas uh, nokļūt sarakstā? Ok. Labi. Tad mums ir trīs minūtes katram runātājam. Sāksim ar Baha kungu. Chairman. Am I next? Oh, It was not me. Sorry. Mr. Bach says ladies first. Baha kungs teica, ka vēdējiem pirmajam jārunā. We can discuss now half an hour, one hour. About... Nu, mēs tagad varam kādu stundu sākt diskutēt par to, kuram tad pirmajam jārunā. Nu, lūdzu. Es eh, īsti nedzirdēju, jā, atvainojos. Liels paldies, paldies priekšsēdētāji, un es domāju, ka ir jāpateicās eh, cilvēkiem no dažādām aģentūrām un komisijai par ierašanos šodien. Es domāju, ka elegantāk es to vairs nevarētu uh, to formulēt. Tā ir terorisma, uh, teroristu uzbrukums, un mēs te runājam par sekām teroraktam bet varbūt atgriezīsimies eh, nedaudz pagātnē. Daudz zinu, ka es pati esmu daudz gadus eh, strādājusi eh, aviācijas industrijā, 3-5 vai pat vairāk, un katreiz, kad jūs iekāpjat lidmašīnā, jūs nezināt, kur jūs lidojat pāri, un par to pat neinteresēties, jo jūs uzticaties valdības dienestiem, izlūkdienestiem, un tā ir jābūt. Uh, Es joprojām uzskatu, ka tas ir drošākos transporta veids, kāds mums uz šīs planētas pastāv. Taču pasaule ir mainīsies. Es atcerbījos Lokerbī gadījumu, kad eh, kāds uh, uzspridzināja lidmašīnu, jo um, bagāža ar sprākstvielām tika nokļuva uz lidmašīnas borta, un pēc tam izmeklētāji uh, veica izmeklēšanu un šo uh, terora aktu izpētīja. Un mēs centāmies ar to tikt galā, um, pieņemot arī attiecīgus tiesību aktus un nodrošināt to, lai, piemēram, bagāžas kontrols lidostās tiktu pastiprināts. Uh, Bet eh, vēl pirms 13 gadiem eh, mums eh, bija 11. septembris. Un atkal ir cilvēki, kas ir pašnāvnieks spridzinātāji, un mēs pat nebijām paredzējuši, ka kāds var būt ar mieru uzspridzināt pats sevi ar visu lidmašīnu. Un es biju referenta tajā laikā, un mēs runājam par drošības pasākumiem lidostās, un mēs centāmies tik galā ar šo problēmu, un tiešām esam dārgi par to maksājuši. Un uh, Es domāju, ka neviens nebūtu uh, varējis paredzēt šīs lietas, ka kaut kas tāds notiks ar civilo lidmašīnu, uh, kas notika pavisam nesen. Es domāju, ka šeit uh, Krievijas administrācija ir jāuzņemas pilna atbildība. Mēs, protams, jau te varam spēlēt uh, spēlītas un rādītas ar pirkstiem, bet tas neatrisinās situāciju Šeit atbildība tiešām ir tur, kur es minēju. Neuzskatu, ka eh, kaut kādas kļūdas ir pieļautas plānojot lidojumus, jo, jo pētījumi tiek veikti un cilvēki politiski pieņem lēmums, un ne jau tikai Malaizija eh, lidoja pāri šai teritorijai, tur lidoja arī KLM lidmašīnas, Virgin Airlines un citas. Tā kā jautājums ir, ko tad mēs vēlamies iegūt no šīs uzklausīšanas. Un es domāju, ka šeit tik minēti divi punkti. Un es domāju, ka mēs varam apliecināt šīs komitejas un parlamenta atbalstu eh, komunikācijas uzlabošanai jūs esat tiešām atkarīgi no izlūkošanas, no pretizlūkošanas datiem, gan militāriem, gan civiliem. Un, protams, šeit ir jābūt uzlabojumiem, un te mēs jūs atbalstīsim. Viss, ko var, ir jāizdara starptautiskā līmenī. Es nedomāju, ka tas nav tikai ES jautājums. Mums ir jāvienojas pasaules līmenī par to, kā mēs risināsim šos jautājumus. Un visbeidzot, ko mēs esam sākuši. Tātad Single, European Sky un Cezāra divus projektus. Mums ir vajadzīga stingrāka politiskā grība, lai cilvēki, kas strādā uh, gaisa telpā, uh, lai viņi darbotos kopā. Cezāra ir uh, šī te gaisa zemes tehnoloģija. Uh, un uh, ir uh, arī svarīgi, kā tā darbosies, un te atkal daudz kas būs atkarīgs no informācijas apmaiņas, vai tā būs izlūka informācija vai cita informācija. Tā kā viss šis pasākums ir ļoti liederīgs, paldies, ka paskaidrojat, kāda ir jūsu loma, paldies par sadarbību. Tagad Baha kungam vārds. Paldies, priekšsēdētāji. Es varu pievienoties. Fosteras kundzes izteikumiem tas patiešām bija ļoti pamatoti un ļoti informatīvi. Man ir trīs konkrēti jautājumi. Pirmkārt, kā mēs nākotnē rīkosimies attiecībā uz konfliktu reģioniem? Šis jautājums izvirzās, eh, to jau vēl kādu pieminēja, kā informācija, kas nāk no dalību valstīm, kas ir eh, konfliktu reģionos, kas ir iesaistīti konfliktos, eh, to jau nopietni nevar uzskatīt par ticamu informāciju. Mēs visi zinām, kāda ir situācija uz vietas, ne tikai tagad Ukrainā, bet arī visur konflikta reģionos. Kurš nākotnē pieņems lēmumu? Principā ir svarīgi slēgt vai atstāt vaļā, bet tāds risinājums pa vidu nav pieņemams. Otrs jautājums par risku novērtējumu. No sākuma vienā no slaidiem tika parādīts, ka riska novērtējums ir tāds, ka, ja tas ir pieņemams, tad tiek atļaut lidojumi. Kurš riska novērtējumā pieņem lēmumu, kas ir pieņemams? Ja man kaut kas ir pieņemams, tad manam partnerim tas varbūt nav pieņemams. Šeit ir bāžas, eh, piemēram, vai ir iesaistīti arī ekonomiskie aspekti. Trešais konkrēts jautājums. Jūs teicāt, ka pa šo laiku ir, jā, tad, kad tiek izstrādāts ieteikums, cik tas ir saistošs. Ieteikums, manuprāt, nav aizliekums. Kāda ir jūsu pieredze, ja jūs e, izsakāt ieteikumus, vai simtprocentīgi tos visi ievēro, vai cik proporcionāli to ievēro? Paldies! Paldies! Pirinska kungs. Thank you, Chairman. Paldies, priekšsēdētā. Priekšsēdētā, es domāju, ka šī diskusija tā jāpievērš uzmanība vienam jautājumam, kas ir pāri visam. Jautājums par atbildību par drošību. Tas ir uh, atsevišķās valstīs, bet tajā pašā laikā mēs uh, uzklausījām arī pieejas, kas uh, Eh, parādīja eh, par to, kā notiek darbība vienotā Eiropas eh, telpā, un tas noved pie lielākas centralizācijas. Un savu ziņu gaidām, kā Eiropas līmenī, vienoto Eiropas debes telpu līmenī, mēs varētu radīt lielāku drošību Eiropā. Es gribētu aicināt Bodvin kungu un arī citus padomāt, vai ir nepieciešams no jauna uzmanīgi palūkoties uz uh, projektiem, plāniem, kā veidot iniciatīvas, harmonizēt jau eksistējošās normas un kā regulēt EASA darbību EASA līmenī. Jā, es apzinos, ka šī argumentācija, ko sniedza komisija, tā, tā drīzāk tāda tehniska pieeja, lai izvairītos no dubultošanās, lai veiktu pārskatu un tam līdzīgi. Turklāt vēl, vēl viens punkts šajā iniciatīvā ir, lai saglabātu pārskatu šajos drošības jautājumos, ir varbūt prasa paraudzīties savādāk uz to visu lai gals, gaisa telpas kontrolas funkcijas tik pieminēts, ka ir nepieciešams nošķirt operacionālo darbību no atbalsta darbības. Iespēju šeit eh, veikt eh, privatizāciju atbalstošajās darbībās un eh, varbūt arī centralizēt šīs atbalsta aktivitātes tīklā, kas uh, nodrošinātu Eiropas uh, gaisa telpas uh, darbību. Vēlētos pievērst jūsu uzmanību priekšsēdētāji, ka iespējams ir nepieciešams piešķirt šo īpašo vērtību, īpaši drošības aspektiem, varbūt to tam daudz lielāku nekā citiem kritērijiem, kas ir iesaistīti, kā piemēram ekonomiskā efektivitāte, uh, vadības eh, uzraudzība un tam līdzīgi. Varbūt tas arī ir svarīgi principiāli, bet eh, pats būtiskākais punkts, ko pieminēja Šakatāno kungs, un pie tā mēs atgriežamies, ka katra individuālā dalībvalsts ir atbildīga. Vajadzētu paturēt prātā, kas tika teikts, ka vajadzētu panākt eh, augstāku kvalitāti informācijas, eh, dalīšanā ar informāciju. Un šeit jāraugās eh, par to, kas ir jāuzlabo, bet nedrīkst tādā nekādā gadījumā upurēt drošību. Lies, paldies! Paldies! Andersen kungs, lūdzu. Thank you. Thank you. Andersen kundze. Well, firstly, I just wanted... Paldies! Vispirms es eh, vēlētos atbalstīt koordinātoru un kolēģis dotus jautājumus. Un jāsaka, eh, man nešķiet, ka esam saņēmuši atbildes uz uzdotiem jautājumiem, tā kā vēlētos vēlreiz atkārtot dažus no punktiem. Nu, tas daudz nepalīdzēja ja mēs saņemam atbildi par to, ka atbildība gulstas uz uh, dumpiniekiem. Uh, bet jārunā par Čikāgas konvencijas pārkāpumiem, jo uh, daži cilvēki dažās dalību valstīs ir zinājuši lietas, kas ne, un informācija par kurām netika nodot tālāk. Uh, Es zinu, ka izmeklēšana notiek, bet nav mums jāskaidro, ka tie ir uh, nemiernieki, kas ir vainīgi. Un uh, informācija par to, e, ka šīs te raķešu palaišanas iekārtas ir bijušas nemiernieku rīcībā, acīm redzot, kādam ir bijusi zināma. Un jautājums par uh, British Airways, vai ar viņiem ir runāts, vai ir uzdots jautājums, kādēļ eh, viņi ir mainījuši savu lidojumu plānu. Tas ir saistīts ar juridiskām aspektiem, bet ir arī lietas, kas ir saistīts ar uh, sirdsapziņu un atbildību. Uh, un jāsaka, ka cilvēki ir uzdevuši jautājumus, bet nav saņēmuši atbildes. Runājot par tehnoloģijām, es gribētu, lai jūs mums pastāstītu, kādas neatkarīgas tehnoloģijas, kurās investē ES, palīdzēs mums izveidot ES bāzētu neatkarīgu informāciju, piemēram, dažādi satelīta projekti. Uh, lai mēs neesam vienmēr atkarīgi no militārās informācijas, tātad satelīta tehnoloģijas. Un, manuprāt, nav pieņemama atbilde, ko saņemām par pasažieru informēšanu. Jā, nu nav pasažieris liek jāuztrauc piekrīta, bet kāpēc? Viņiem nevar paskaidrot par noteiktu lidojumu plānu. Uh, Jā, nu ir tiesa, ka šis lidojuma plāns var mainīties, bet tas nav nekāds attaisnojums, lai nesniegtu papildus informāciju. Un tas ir svarīgi, un es gribu teikt, ka traģiski, un es uh, vēlos izteikt uh, līdzjūtību visiem, kas šai uh, šausmīgajā katastrofā ir uh, cietuši. Bet mēs vēlamies vairāk atbilžu. Paldies, tagad uh, Delī Eh, sí, gracias, presidente. Paldies, priekšēdētāji. No. Oh, okay. Uh, thank you, Mr. Chairman. Uh, Paldies, priekšēdētāji. Mēs uzklausījām ļoti detalizētas prezentācijas par procedūrām, kādas tiek lietotas, lai nodrošinātu lidojumu drošību, informācijas, dalīšanos informācijā. Un šī uzklausīšana to parādīja, un ir vairāk nekā acīm redzama, ka ir vairākas nopietnas problēmas ieviešanā šajā mehānismā, šajā informācijas mehānismā, ir īpaši šajā traģiskajā negadījumā ar Malaisijas lidmašīnu. Es domāju, ka ar, raugoties uz atbildībām, būtiski ir tas, ka protams, tam visam ir eh, jānokļūst eh, tiesas izmeklēšanā, lai to visu novērtētu korekti, bet es domāju, tas ir jautājums par eh, dalībvalstu atbildībām, kas tām ir starptautiskajās organizācijās piegādājot informāciju. Parasti starptautiskās organizācijās mm, viņām pašām ir savas iekšējās, iekšējā noteikuma procedūras, kas tām jāievēro, un ja tās nav pilnīgi spējīgas izpildīt noteikumus, uh, kas ir jāpild dalībvalstīm, tad tā ir problēma. Un tāpat jau tika arī pieminēts, ka tas ir arī jautājums par uh, informācijas uh, uzticamību, kas nāk no dalībvalstīm. Un tur pastāv zināmas problēmas. It īpaši tā informācija, kas nāk no krīzes reģioniem. Es labprāt uzklausītu atzinumu vai dzirdēt kaut ko vairāk par šiem iekšējiem mehānismiem, ko jūs eh, īstenojat šajos gadījumos par informāciju, kas nāk no dalībvalstīm, vai arī, šeit, ja šeit pastāv eh, aizdomas par to, ka tas netiek izpildītas saistības, un vai šī informācija varbūt nav tik ticama, kā tā šķiet. Es labprāt uzklausītu vairāk kaut ko par šo jautājumu. Un arī šajā informācijas materiālu, ko mēs saņēmām pa e-pastu no EASA, pirmajā lapusē ir teikts, ka 1. jūlijā Ukrainas eh, gaisa satiksmes eh, pakalpojumu servis ir publicējis pirmo paziņojumu pirms šīs katastrofas un eh, otrajā, otrā, otrais paziņojums bija vēlāk 17. jūlijā. Mans vienīgais jautājums ir, kas notika? ar šo pirmo notēm informāciju. Un kā, eh, kas bija problēma, kādēļ šis notēm informācija netika, netika saņemta? Paldies tagad, Roberts Zīle. Uh, Jā, liels paldies. Paldies arī eh, ekspertiem, kas šodien ieradās pie mums. Es domāju, ka mums vajadzētu starptautisku organizāciju uh, ekspertiem sniegt tādu politisku vērtējumu no mūsu puses. Es domāju, ka jā, jauni projekti, eh, protams, ir ļoti profesionāli, bet tam ir jābūt zinātnes arī politisks atbalsts. Diskusijas arī šeit ir acīm redzams, ka nevienmēr eh, šeit tas ir eh, skaidrs koncepcijas tieši par konfliktu reģioniem. Un šis konfliktu reģions Austrum Ukrainā uh, kāda tipa konflikts tas ir, bet tas tagad tāds kombinēts karš, un tā ir pilnīgi jauna situācija. Jūs varat redzēt arī citos reģionos, jūs redzat arī lidojumos pāri Sīrijai, ka tur ir uh, plāni, kā lidot pāri Afganistānai, un, uh, un ir arī reģioni, ko, ko drošības dēļ, kurus nevar uh, šķērsot, bet te pašā laikā šis gadījums Austrum Ukrainā tas ir ļoti tuvu mums, un kādēļ tas ir savādāks, jo tur tika noslēpta informācija no Krievijas uh, puses. Uh, jā, uh, jūs teicāt, ka dalībvalsts ir atbildīgas uh, par, bet uh, saskaņā ar ko? Protams, tas tā ir, bet jūs nevarat kontrolēt uh, reģionu, kas ir iesaistīts šādā daudzslāņainā kombinētā karā, un tā es domāju, ka tas ir Krievijas jauna, pilnīgi jauna koncepcija. Un es domāju, ka mums ir jāņem vērā, ka uh, šādi reģioni uh, varētu rasties vēl. Es ceru, ka tas nenotiks. Kādēļ? Jo viņi slēp informāciju. Un uh, tā sauktie nemiernieki, separātisti, kas uh, izmanto šīs tālās distances raķetes. Jā, šeit ir, protams, arī ļoti daudz politiski aspekti iesaistīti. Tas ir politisks rezultāts. Un jūs, kā Eiropas Savienībai, vajadzētu sagatavoties šai jaunajai politiskajai situācijai. Uh, sagatavoties uz šādiem jautājumiem. Es domāju, ka nav atbildīga tikai tā persona, kas nospieda podziņu eh, šai um, ehm, raķetēm palēto gaisā, bet eh, atbildīs tas, kas atļāva šādas raķetes uh, laist gaisā separatistiem. Un Nīderlandes pilsoņi, kas uh, cieta šajā kat katastrofā, tās vairs neuzticēsies institūcijām, eh, politiskajām institūcijām, neuzticēsies iestādēm, kas ir atbildīgas par šo situāciju. Tas arī ir jautājums. Noslēgumā es gribētu pateikt vēl kaut ko par to, kas notiek šajā konflikta reģionā, kas notiek ar izmeklēšanu. Tā ir jābūt kaut kādai jaunai koncepcijai. Katra, katrs varas pārstāvis, kas to uh, uh, var uzreiz ir jāatļauj ierasties izmeklētājiem. Uzreiz jā, jādod piekļuve izmeklētājiem, jo daļēji šeit ir notikuši mēģinājumi slēpt informāciju. Var teikt, jā, protams, neviens nav spējīgs uh, pilnībā pārbaudīt šo, šādas uh, reģionus. Tas ir tiek lietots jaunas modernas tehnoloģijas. Un tas ir eh, kaut kas, kas ir eh, absolūti jauns, un es domāju, ka jums vajadzētu izstrādāt arī jaunas koncepcijas, piemēram, arī lidojumu pār uh, Sibīriju. Tur uh, mums ir arī ziņojums parlamentā, kas balstās uz Čikāgas konvenciju par šiem lidojumiem pāri Sibīrijai, uh, un tagad ir sankcijas, sankcijas ir spēkā. Uh, jā, eh, vajadzētu paraucīties, mēs jau varam apstādināt šos uh, lidojumus, vai būs kaut kāda reakcija uz to, vai, vai aviācijas eksperts saskat šādu iespēju. Lies paldies. Tagad te Grandis kungs. In einem neuen Outlook. Sí, ahora sí, gracias. Jā, pavisam jaunā uh, skatā. Paldies, priekšsēdētāj kungs. Paldies, paldies visiem, kas ir uh, ieradušies un kas ir snieguši ļoti dažādu informāciju mums. Tā ir bijis ļoti liederīga informācija. Mēs šodien runājam par divām ļoti vērtīgām un nozīmīgām lietām - par atbildību un drošību. Runājot par drošību, ir ļoti interesanti uzzināt, kā mēs pasākums ievedam un soļus veicam. Notikums tāds kā šis liek mums saprast, ka atbildība, atbildība ir ļoti tāda apjomīga. Uh, bieži saka, ka kāra pirmais upurs ir uh, patiesība. Var teikt, ka atbildīgs ir tas, kas uh, izšāva raķeti, jā, tas uh, atbilst um, līgumiem, bet jāuzdod arī jautājumu, kam tas nāca pa labu un kas ir vissmagākās uh, Uh, sekas uh, piedzīvojis. Um, pilnīgi neapšaubām, ka vismagākās sekas ir tiem cilvēkiem, kas ir gājuši bojā, kas zaudējuši dzīvību. Tas ir traģisks notikums, bet arī būtu jāsaka arī, ka līdzsabiedrība, kurai jāsaskaras ar uh, sekām pēc traģēdijas, kuru tā nav tikai izraisījusi vien pati. Ir ļoti grūti lemt, ir politiskas situācijas, ir neskaidrības. Noteikti daudz vēl tiks diskutēts. Arī mm, tieši tad, kāda atbildīgie jārunā, ir jāmeklē visaugstākajos līmeņos. Mēs eh, mēģinām skaidrot jautājumu par atbildību. Kā mēs varam rūpēties par to, ka upuri un arī līdzsabiedrība tiek ievērota, un šie ārkārtīgi sarežģītie nāvis apstākļi, un tāpat ar radinieku uh, šī situācija, kas uh, saņem bojā gājušos ķermeņus un uh, to, kas ir atlicis, tas ir ārkārtīgi sarežģīti, ir ārkārtīgi sarežģīta situācija un ārkārtīgi grūti atne, atrast atbildīgo. Situācija ir vienkārši ļoti, ļoti traģiska. Gribu um, vērsties pie komisijas un teikt, ka ir nepieciešamas uh, prognozes lai arī visas apdrošināšanas uh, kompānijas uh, apzinātos uh, savu lomu kara reģionos, jo tur upuri dažkārt kļūst par dubultu upuriem, jo dažkārt aviosabiedrības uh, nesniedz nekādu uh, atbalstu. Un uh, apdrošināšanas sabiedrības arī neko neizmaksā. Tas ir ārkārtīgi traģisks uh, notikums, tam ir ļoti liela ietekme. Bet mums jāapzinās ar, arī tas, cik ārkārtīgi sarežģīta ir šīs atbildības noteikšana un kā kaitējumu var mēģināt kompensēt uh, cilvēki ir miruši, gājuši bojā, un viņu radinieki pēkšņi atrodas tādā traģiskā situācijā, nu, par kur viņi absolūti nav atbildīgi. Thank you, Chairman. Um, I've certainly appreciated the roles and... Paldies, priekšsādātāji. Es, eh, protams, eh, cienu, teiksim, visas šīs detaļas, par ko stāstīja eksperti, bet runājot par riska izvērtējumu Ko, kāda secinājuma ir, piemēram, par uh, eh, Islands vulkānu pēdējo izvirdumu? Un vai uh, mēs uh, ciešam no tā līdzīgi kā iepriekšējā reizē? Es arī gribu uzdot jautājumu. Mums bija dažkā, dažādas diskusijas un um, jautājums par nacionālo suverenitāti arī jāuzdod ar ārkārtīgi stingri. Mēs pieņēmām lēmumu par uh, likumiem pagājušajā gadā FAPS. Uh, Un dažās valstīs tas netiek pielietots, jo tās negrib suverenās tiesības atdot. Un no vienas puses mēs sakam, katra konkrētā valsts ir atbildība, un tajā pašā laikā sakam, ka aviācija ir viss pasaules lietas. Mums ir nepieciešama kopēja pozīcija, un, protams, ka vislabāk būtu visā pasaulē, bet nu vismaz eiropeiski. Un jautājums ir tāds, vai šis, šis traģiskais negadījums iedarbojas uz to, lai FAPS un. Uh, vismaz Eiropā mēs varētu vienoties par vienotu pozīciju un teiktu, vai var lidot vai nevar lidot. Nevis tā, ka vieni lido un citi ne. Jo, protams, ka tam ir arī materiāla nozīme. Ja ir jādo pa apceļ, tad tas ir dārgāk, vairāk um, degvielas um, tiek patērēts, un tas arī ir laika jautājums. Un no otras puses, ja saka, uh, Nu, ja netiek izmantotas šīs tiesības, tad arī ekonomiski uh, šīs pārlidošanas tiesības tiek um, samaksātas, un tas ir zaudējums, ja tādas izpaliek, un tad ir arī izskropļot konkurences dažos gadījumos. Tādēļ man liekas, ka Eiropas Savienībai ir uh, nepieciešama pozīcija, un pozīcija jābūt pamatotai. Kādēļ ir pārāk uh, nedroši? Un jāinformē sabiedrība, un kā tas tagad notiks? likumi ir tādi, ka katra atsevišķā valsts lemj, bet uh, manā skatījumā tā ir skaidra eiropeiska dimensija, un ja mēs uh, Eiropā kopā visi sadarbojamies, un ja IKO ir kompetence un saka, IKO varētu teikt, jā, šeit var pārlidot, un šeit nē. Tagad noslēdzošais uh, statements Brennerkungs, lūdzu. Stop. Jā, paldies. Es sākšu ar jautājumu par vulkānu Islandē. Protams, kā mēs atceramies situācijā, kad Elikjāli Jaku uh, izvirdums notika, un Eiropā tas bija diezgan traģiski, eh, un kopš tā laika mēs esam izveidojuši Eiropas koordinācijas centru, lai mēs eh, ātri varētu izplatīt šādu informāciju un apmainītos ar iespējām, kādas uh, var izmantot, jo nekad šajās krīzē situācija nav vienāda. Un CCC pēdējās nedēļās uh, ir aktivizēta vairāk kārt Nu, gan MH17 eh, pirmkārt eh, ir iesaistīts šajā lietā, bet arī vulkāna izvirdums. Jo harmonizētāks procedūras mums būs, kā tik galā ar, piemēram, gaisa telpas piesārņojumu ar pelniem, uh, Nu, mums, protams, nebūs tādi paši rezultāti kā Elkjāla Jokula gadījumā, kad situācija bija atšķirīga, kad katra valsts rīkojās savādāk, tas noved pie neizprātnes un pie problēmām. Procedūras tagad ir saskaņotas, harmonizētas par to, kā darī, ko darīt ar šiem pelniem, kādas ir koordinācijas procedūras, tās ir izveidotas, tā kā mēs esam uh, gatavi šobrīd, un uh, jauns izvirdums nenovedīs pie tik katastrofiskām sekām. Tālāk, dalībvalsts pienākums. Dalībvalsts pienākums ir veikt riska izvērtējumu savai gaisa telpai, lai nodrošinātu ceļotāju drošību. Un tad ir attiecīgi caur nautēm jāpublicē šī informācija, kā jau tika minēts. Ko mēs liekam priekšā? Eiropas 28 dalībvalstīm jāapsver un arī parlamentam jāapsver, vai dalībvalstīm vajadzētu prasīt nākotnē ne tikai veikt riska novērtējumu, ko dalībvalsts jau šobrīd dara, bet arī e, izplatīt informāciju par risku novērtēšanas rezultātiem, jo tikai tāda Eirokontrola Eiro un e, e, pārvaldnieks varēs izvērtēt šo informāciju, un tad mēs varēsim secināt, vai mūsu secinājumi ir pamatoti, vai ir jāsāk kāds cits saruna rauns ar dalībvalstu, lai nonāktu pie citiem secinājumiem jo gal galā mēs nevaram nonākt pie objektīva secinājuma un lēmuma, ja mums, e, mēs nesaņemam informāciju. Tā tad ir svarīgi, lai šī te riska informācija uh, tiktu saņemta. Tātad Eirokontrola e EKTASA darbojas kā šajā darba grupā, un ja dalība valstis ir gatavas dalīties ar šo informāciju savā starpā, uh, nu tad tālāk jau varētu apsvērt visu šīs iespējas pasaules līmenī. Nu, protams, ne jau lielāskais risks slēpjas Eiropas Savienības 28 dalību valstīs, bet, nu, katrā ziņā tā var, tas var pozitīvi ietekmēt darbību IKO un notikuma attīstību IKO. Salvatore Šakitāno lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Es arī vēlos pateikt ties, jo jūs ne, esat viens no ratiem, kas var izrunāt man uzvārdu pareizi. E, ne tikai šeit, bet arī aviācijas pasaulē kopumā. E, daži jautājumi, kurus e, Bernāra kungs varbūt neatbildēja, kāpēc British Airways e, mainīja savu uh, lidojumu plānu, tas ir uh, saskaņā ar juridisko sistēmu. Uh, Galv galā pirmā atbildīgā ir valsts, eh, kuras eh, gaisa telpa tā ir, un eh, jebkur dalība valsts var izsniegt notemu, bet Brīt British Airways saņēma rekomendāciju mainīt lidojumu plānu. Tā ir uh, militāra informācija, lūk, dienesta informācija. Lūk, šis ir tas jautājums, ko mēs šeit apspriežam. Uh, un um, ar šo informāciju ir jādalās, lai visas dalībvalstis un operatori varētu pieņemt līdzīgus lēmumus. Vēlētos pasvītrot kādu punktu. Pārlidojumi pār konflikta uh, zonām un šie mm, uh, pārlidojuma augstumi uh, Nu, lūk, izlūkdienesta informācija ir saistīta arī ar eh, to līmeni, kurš ir pieejams eh, un izmantojums eh, šajā teritorijā. Un tik uzdots jautājums, ko tad darīt, ja valsts nepilda savus pienākums. Jā, tā ir šī situācija, kas ir saistām ar konfliktu zonām, kad valstis attiecīgi nespēja pildīt savus pienākumus pilnā mērā. Uh, kā virzīties priekšu. Dalīties informācijā, lai veidotu kopēju izpratni par situāciju. Un lūk, šis ir jautājums, pie kā strādāja kā darba grupa. Es e, vienotā nostāja par lidojumiem. Nu, jā, e, tā ir jāizveido, bet e, civilā aviācija ir pasaules fenomens. Un MH17 nebija Eiropas operators, Eiropas informācija, protams, arī jānodod citiem, uh, un sistēmai, kā dalīties šajā informācijā par šādiem riskiem, ir jāizveido, un tas ir jāskata arī starptautiskā kontekstā, lai nodrošinātu Eiropas pasažieru drošību. Nu, vēl par pieeju Mm, e, katastrofu vietai. Jā, skaidrs, ka, ja notiek katastrofa, tad e, Čikāgas konvencijas 13. pielikums nosaka par pienākumu nodrošināt piekļuvu katastrofas vietai un saglabāt e, pierādījumus šajā vietā, lai varētu veikt atbilstošas izmeklēšanas darbības. Bet situācija, protams, to nevarēja kontrolēt tajā brīdī neviena dalībvalsts neviens civilās aviācijas dienests, jo to kontrolēja separātisti. Un tas radīja grūtības pieejai. Eh, Transsibīrijas pārlidojumi, tas ir ļoti jūtīgs jautājums, eh, augsts riska, kāds var būt sēkas, politiskas sēkas pirmkārt, bet no papildus, eh, teiksim, varu piebilst, ka tas būtu Čikāgas konvencijas pārkāpums un pastāv procedūras eh, un sankcijas, kas notiek eh, Čikāgas konvencijas pārkāpumu gadījumos, tur ir arbitrāža sistēma un tā tālāk kas jau ir paredzēts pašā konvencijā lēmums, bet, nu, nav šeit tādu ātru, nekavējušu risinājumu. Paldies, Bonokungs! Paldies, priekšsēdētāji! Es vēlētos pasvītrot divas lietas. Pirmā ir saistīta ar riska novērtējumu un uzsvērt, kā es darīju arī prezentācijas laikā. Jebkāda veida riska novērtējums, neatkarīgi no tā, kā tas tiek veikts, ir balstīts uz informācijas kvalitāti. Ja mums ir droša, precīza informācija, tad uh, mums var būt labs riska novērtējums. Uh, pretējā gadījumā mēs vienkārši zaudēsim laiku. Uh, Eh, tādēļ vēlētos atkal un atkal uzsvērt to, eh, cik svarīgi tas, ko Kieskungs teica. Informācija ir jāizvērtē. Nepietiek ar to, ka informācija vienkārši ir svārīga, ir informācija izvērtēt un saprast, kas ir svarīgi un kas ir būtiski lidojuma drošībai. Nākošais komentārs par informāciju, kas sniedzam pasažierim. Uh, Jūs paši bieži lidojat, un jūs zinat, ka šāda informācija netiek īpaši slēpti, ja jums ir e, ga, garais e, pārlidojums, tad ļoti bieži ir e, geogrāfiskās pozicionēšanas sistēmas ekrāns, un jūs paši redzat, kur jūs lidojat pāri un pār kādām valstīm, kādām vietām. Tā nav slēpta informācija, tā ir svarīga informācija, kas tiek sniegta. Bet strateģiskā, taktiskā līmenī, protams, ir problēmas, kas ar to ir saistīts. Pirmkārt, problēma, kas ir saistīta ar drošību un drošumu. Jo varētu būt citi cilvēki, kurus īpaši interesē, kur, jebkurā laikā atrodas mūsu līdaprāt. Mēs nevaram, nevēlamies atvieglot teroristu dzīvi. Uh, Lidojuma plāns var mainīties, un tas var mainīties diezgan ievērojami taktiskajā līmenī. Uh, Līdmašīnas saņem uh, šo te atļauju pēc tam, kad tiek slēgtas līdaparāta durvis un tikai tad mēs līdz galam zinām, kur un kā lidmašīna lidos. Lidojuma laikā kapteinim reizēm ir jāizvairās no noteiktām uh, mm, klimata zonām. Es, piemēram, esmu izvairījies uh, no uh, negaisa zonas tropos pie ekvatora, kur man ir bijis jā. Uh, jāizmanto līkums uh, 200 km, un tā kā, nu, tas viss tā notiek, tā kā nevienmēr to var pateikt iepriekš un tik precīzi izanalizēt. Uh, Kīkungs. Jā, bija jautājums, šķiet, ka no Bakonga puses par drošības rekomendācijām, cik saistošas ir tās e, izdotās rekomendācijas. Rekomendācijas ir rekomendācijas, tas nevar būt saistošas. Mēs izdodam rekomendācijas, lai, piemēram, apturētu lidojumus uz Telavīvu jūlijā, un šo rekomendāciju ievēroja visi pārvadātāji Eiropā, izņemot vienu. Nu, kas ir labi e, rekomendācijās, tās obligāti nav saistošas, taču tās spiež tos, kas uh, šīs rekomendācijas neievēro, tomēr e, veikt papildus riska izvērtējumu, lai varētu attaisnot, paskaidrot, kādēļ e, viņi e, izvēlas neievērot šīs rekomendācijas. Tā kā rekomendācijas ir diezgan tāds labs, spēcīgs instruments. Tālāk ir, bija jautājums arī par nautamiem un par to, kādēļ mēs nesaņemam naudamus. Mēs tos nesaņemam, jo mēs neesam operatīva aģentūra. Ir tūkstoši notem, kas pasaulē eh, katru dienu tiek eh, apmai, ar kuriem sistēmas apmainās. Mēs neesam operatīvas eh, dienests, un tāpēc mēs šos procesu notēmus nesaņemam. Svarīgi ir nodrošināt to, ka ik pēc pāris, uh, trīs vai sešiem mēnešiem vai reizi gadā, kad parādās nautams, kas ietver uh, gaisa telpas slēgšanu drošības jautājumu sakarā, tad ir svarīgi, lai asa tiktu informēta. Runājot par to, kuras avio kompānijas izvēlas lidot vai nelidot pāri kādai zonai, uh, Minēšu citu piemēru - Afganistānu. Attiecībā uz Afganistānu mēs zinām, ka tā ir kara zona. Mēs zinām, kā mēs lidojam pāri Afganistānai, un mēs to daram jau vairākus gadus. Bet šeit es vēlos atsaukties uz uh, Fosters kundas un Zīles kungu teikto. Uh, tie ir jauna veida apdraudējumi, ar ko mēs saskaramies. Un eh, ņemot vērā šos jaunos apdraudējumus, mums ir jāpadomā par to, vai lidošana pāri Afganistānai tagad ir droša, zinot to, ka teroristi var izmantot šo te traģisko Ukrainas piemēru, lai veiktu savas uh, agresīvās darbības. Tā kā jāatrod jauna paradigma, lai mēs risinātu šo problēmu. Afganistānas gadījumā ASV aizliedza pārlidojumus pār Afganistānu uh, saviem avio operatoriem. Mēs, EASA, eh, šo informāciju nodevām tālāk visām dalībvalstīm un visiem Eiropas pārvadātājiem. Pamatā mums nav pilnvar neko aizliegt, mums nav izlūk dienesta kas varētu mums teikt, ka jā, ir ļoti augsts drošības risks Afganistānā, un tādēļ mums ir eh, nu, ieteikums izvairīties no Afganistānas gaisa tāps. Ko mēs izdarījām? Mēs teicām, nu, mēs teicām, klausieties, amerikāņi ir aizlieguši savējiem lidot pāri Afganistānai, un tāpēc mēs ES dalībvalstīm, nu, padomājiet paši, vai jūs uzskatāt to gana droši lidot pāri Afganistānai. Saprotu, ka nav šī atbilda pilnībā apmierinoša. Mums ir jāatrod mehānismi, ar kuru palīdzību mēs varam izvērtēt informāciju, kura tiek sniegta. Un es nedomāju, ka Eiropā mums vajadzētu akli sekot visiem lēmumiem, kopēt visus amerikāņu lēmumus, bet mums tie ir jāņem vērā un uh, jāraugās, kā mēs varam uh, izdarīt secinājumu par to, vai tas kaut kas ir droši vai ne. Eh, komisijai vārds paldies vēlreiz par šīm debatēm, un man liekas, ka šī nav pēdējā reize, kad mēs to apspriežam, un es ceru, ka jūs uzaicināsiet komisiju vēlreiz par to runāt atkārtot. Uh, Dažīs jautājumi, eh, atbildes jautājumiem, kas tika uzdot komisijai. Viens punkts eh, par šo te eh, traucējumu, radar traucējumu epizodu jūnijā. Es lielā mērā piekrītu tam, ka eh, šie fakti nav saistāmi, bet par šo incidentu komisija uzskata, ka tas bija pietiekoši svarīgs, un mēs ASE uzticējām veikt eh, izmeklēšanu kopā ar Eirokontrolu un eh, līdzdarbojoties dalību valstīm, un šis darbs arī turpinās. Par Nesko kungs un arī jūs priekšsēdētāji komentējāt un uzdevāt jautājumus Jūs mums jautājāt tieši, vai komisija ir gatava, tā teikt, ielekt uh, un izstrādāt jaunu regulu šajās sfērās. Nu, man ir trīs komentāri. Es uh, tiešām uzskatu, lai, ka mums nav jāpārsteidzas. Mēs varam ātri sataisīt regulas un pēc tam to ilgi nožēlot. Institucionāli runājot, es šodien, 3. septembrī, nevaru uh, uh, apsolīt, ka būs jauni priekšlikumi, īpaši ņemot vērā, ka šī komisija drīz beigs darboties, un uh, mēs pat nezinām, kurš būs jaunais transporta komisārs. Uh, daudz kas no jūsu teiktā uh, cenšas aizrakties līdz problēmas būtībai, to teica Franks un citi. Jā, mums trūkst pieejas patiesai uh, militārai informācijai Jo, protams, ka ir jau viegli teikt, nu, komisija tagad to sāks darīt. Nu, tas varbūt nebūs atbilstoši, varbūt arī nebūs likumīga reakcija uh, risināt problēmas, kuras mums šobrīd ir. Un es domāju, ka jūs dzirdējāt no ļoti daudziem, kas šodien uzstājās, ka ir tiešām jābūt labākai informācijas apmaiņā starp dalību valstīm un nevajag pieļaut situāciju, kad uh, kāda dalībvalsts vai operators eh, tiek nolikts nelabvēlīgā situācijā no komerciālā viedokļa vai no uh, drošības viedokļa. Un mums vajadzētu izstrādāt arī jaunas eh, idejas un iet soli tālāk un pastīties, vai mēs nevaram izveidot kopēju Eiropas, es nesaku Eiropas Savienības, bet Eiropas riska novērtēšanas sistēmu. Mēs nevaram šādu informāciju savākt viena paši, bet, kā Patriks teica, uh, ir noteikts struktūras eh, sadarbībai, ko var izmantot eh, militārās sadarbības jomā, eh, militārā daļa ārējās rīcības dienestā nu, un citi, kas var šādu informāciju apkopot un ar to dalīties, izmantojot jau esošos komunikācijas kanāls. Vēl kāda ideja vajadzētu balstīties uz uh, terorisma riska novērtējumu, kas tiek veikt, un atkal dalīšās informācijā starp īstiem ekspertiem, nevis ar visiem pēc kārtas, lai izvairītos no nedrošām situācijām. Nu, lūk, šīs lietas nākotnē vajadzētu apsvērt Parinska kungs arī minēja dažus svarīgus punktus. Vēlos vēlreiz atkārtot, ka viss tās lietas, ko mēs darām, vai tas ir eh, cestu eh, divi plūs vai, vai Cezar vai citi projekti, es nedomāju, ka šobrīd, kā tas tiek piedāvāts, eh, ka nu, tas kaut kā tieši ietekmēs situāciju komisiju kopā ar jāsa e pārskata pār, pamata regulu 216 pārskats eh, tātad sāksies nākamajā gadā. Un tad mēs atkal atgriezīsimies pie dažiem no šiem jautājumiem. Andersons kundze pauda neapmierinātību ar mūsu atbildēm, eh, bet es gribu teikt, ka tieši krimināla atbildība, protams, gulst uz to pleciem, kas nospieda gaili. Bet eh, tas eh, nav sakarīgs eh, un tas neatņem atbildību no mūsu pleciem. Mums ir jārod atbildes uz šiem jautājumiem pēc iespējas ātrāk. Kāpēc es to sāku? Ir vērts sev atgādināt un paldies eh, Turinskungam. Ja sliktie puiši e, turpinās darīt sliktas lietas, mēs nevienmēr varēsim viņus e, apturēt. Mums, protams, ir jādara viss, ko varam, lai mēs to varētu izdarīt, bet nevienmēr mums tas izdod, izdosies. Nu tā ar to tiešo atbildību. Es nedomāju, ka komisija vai kāds cenš teikt, eh, mēs neesam vainīgi. Punkts. Ko kurš kāds zināja par papildus informāciju? Nu, un jūs uh, minējāt British Airways. Viss, ko es varu teikt, kāpēc mēs izskatām šos jautājumus Nesmu uh, dzirdējis, ka kāds operators būtu saņēmis privileģētu informāciju, kas būtu devis viņiem iespēju izvēlēties drošāku maršrutu šajā gadījumā, vai ka kāds arī to būtu darījis. Bet uh, par citiem jautājumiem. Jūs uh, teicāt, vai tehnoloģiju attīstību satelīti uh, būtu informācijas avots. Nu, es jau teicu par militāro kapacitāti, militāriem spējām un izlūk eh, dienestu eh, kapacitāti. Nu, tas, protams, ir labs jautājums, par ko nākotnē vajadzētu domāt. Tālāk jūs sacījāt, ka, eh, nu, nav pieņemama situācija ar pasažieru informēšanu vai neinformēšanu. Nu, Es saprotu, ka tas būs jautājums, uz ko cilvēki vēlēties redzēt atbildes, bet te varētu būt arī daži trūkumi. Es domāju, ka Zīleskungs ļoti atbilstoši teica, un Fosters eh, kundz teica, mēs te nerunājam par uh, jauniem konfliktiem, mēs nezinām par to, vai mēs varam iet tālāk starptautiskajā līmenī. Mēs tā kā vēlamies eh, atrast šo te burvju nūjiņu, ar kuras palīdzību mēs varēsim ātri uh, Uh, radīt absolūtu drošību. Zilskungs minēja arī Sibīrijas pārlidojums. Komisija uzskata, ka jebkurš apdraudējums no Krievijas uh, iestādu puses uh, aizliegšos pārlidojums ir nepieņemams. Iemesls būtu, pirmais jau viņas zaudētu daudz naudas, un tas ir mūsu arguments jo gal galā viņu valdības koferos nonāk ļoti daudz naudas e, no e, šiem pārlidojumiem, un nauda ir pārāk pievilcīga. Degrandes kungs. Jūs e, veicāt tādu interesantu, izteicāt interesantu komentāru par komisijas pašas izmeklēšanu šajos jautājumos. Nu, es jau varu saprast, ka tas skan pievilcīgi, bet man ir jāuzsver, ka mums nav formālas lomas eh, iz, kaut kādā katastrofu izmeklēšanā. Nu, tā tas ir. Šeit tas ir dalībvalstu ziņā. Gan veidojot eh, šīs te izmeklēšanas komandas, es domāju, tur viss process ir noticis pietiekoši ātri, mēs gaidam DSP faktuālo ziņojumu, lai saņemtu atbildes. Uh, jo, jo tik daudz upuru bija arī no Eiropas, un parādīt, ka, ka šis te komandas darba eh, ietvars, kas ir veiksmīgi darbojas tik daudz gadus, turpina darboties. Un, protams, būs arī krimināla izmeklēšana, tas ir eh, cits izmeklēšanas veids, un tas jau arī notiek. Tā kā es tā pieklājīgi gribu atteikties mm, atbildēt šo jautājumu, tas nav komisijas pienākums. Tālāk. Ko mēs darām saskaņā ar šiem ļoti negantajiem Islandes eh, vulkāniem? Mēs šobrīd esam sagatavojuši labākas procedūras. Mēs tiešām esam paveikuši daudz darba kopā ar EAS un citiem spēlētājiem un eiro kontroli un tīkla pārvaldnieku. Tā kā es ceru, ka mēs būsim gatavi eh, šādai krīzē labākai iepriekšējā reizē. Jā, liels paldies. Līdz ar to mēs esam pabeiguši diskusiju par šo sarežģīto gadījumu. Mēs ceram, ka tiks pieņemti nepieciešamie pasākumi. Sirsnīgs paldies diskusijas dalībniekiem. Un es eh, ceru, ka uz visiem svarīgajiem jautājumiem tiks sniegt atbilde. Bet diskusija turpināsies. Protams, ka mums ir vajadzīgs Eiropas un visas pasaules risinājums šādiem konflikta gadījumiem. Paldies! Trijos darbu tur, turpinām. Uzklausīsim uh, turisma ministru no Itālijas.